Kolēģi, per favore, prendete posto. Cienējamie kolēģi, sākam sanāksmi. Arrivo di tutti perché il eh, pubblico ministero del Mēs tagad sākam sanāksmi, kaut arī vēl visi nav atnākuši. Sēž pramies, starptautiskās eh, kara tiesas. Uh, galvenais eh, apsūdzētais bija ļoti uh, precīzs, un mums ir diezgan plaša darba kārtība. Mēs varētu ieņemt tagad vietas un varam uzsākt uh, tagad debatas. Oh, nu, protams, mēs vēl neesam pilnā sastāvā, taču sāksim. Man ir milzīgs prieks šajā pēcpusdienā sveikt uh, Sēržu Bramecu, kas ir uh, biju, tas, kas ir bijušā kara tribunāla par Dienvidslāviju, eh, galvenais prokurors. Mums ir liels gods, ka viņš interesējas eh, par parlamentu darbu un īpaši par mūsu ārlietu komitejas darbu, un mūs, protams, arī interesē, kas notiek Balkānos un kā attīstās situācija. Un eh, arī mūs interesē, kā virzās uz priekšu aizsāktās krimināla lietas. Un mūsu, un kā attīstās mūsu sadarbība ar Bosniju un Hercegovīnu, Horvātiju un Sloveniju, un Serbijas atvainojos. Un eh, runājot par šo punktu, es vēlreiz gribētu uzsvērt, uh, Eh, cik mēs esam apņēmības pilni palīdzēt starptautiskajam tribunālam bez eh, taisnības noskaidrošanas nekad nenotiks samierināšanās starp tautām, kuras pārdzīvoja šo uh, asiņaino kāru, ar kur notikumiem mēs esam uh, pazīstami. Un uh, Protams, ka šīs valstis nevar iestāties Eiropas Savienībā, pirms šis process nav noslēdzies, jo mēs esam savienība, kurā mums ir vienotas kopējas vērtības. Mēs esam vērtību savienība, un tas nozīmē, ka uh, tribunāls šī gadījumā spēlē izšķirošu lomu. Un tas ir sinekva non, ka uh, tiesas strādā tajā virzienā, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk šiem valstīm iestāties Eiropas Savienībā. Un to mēs vienmēr esam šajā parlamentā atkārtojuši vēlreiz un vēlreiz. 3. decembrī Jūs apvienotajās nācijās iesniedzāt ziņojumu saskaņā ar savu pilnvaru termiņu un jūsu darbību. Un jūs eh, sacījāt, ka Serbijā situācija ievērojami uzlabojas, eh, Serbija pilnībā ar jums sadarbojas, un Karādžiča arests tika visnotaļ apsveikts no demokrātisko valstu puses. Eh, taču Mladiņš un Radičs vēl joprojām atrodas brīvībā, un viņi arī ir kara noziedznieki, un šos divus bēgļus arī ir ārkārtīgi, nos, eh, ārkārtīgi svarīgi sagūst, tātad nodot tiesai. Mēs eh, esam eh, mūsu komitejā runājuši ar Serbijas valdības pārstāvjiem, viņi ir arī apliecinājuši, ka viņiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un apņēmības pilni to arī realizēt jūs nedaudz piesardzīgāks esat izsakoties par uh, Horvātiju. Uh, jūs sakat, ka neesat sagaidījuši no Horvātijas to, ko cerējāt sagaidīt. Uh, jūsu negatīvos komentārus mēs ļoti uzmantīgi pētījām. Tos pētīja arī komisija, jo Eh, tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi, lai arī pats Serbijas, eh, tas ir Horvātijas valdība izdarītu šeit attiecīgus secinājumus un reaģētu pozitīvi. Runājot par Bosniju Hercegovīnu. Arī šeit es domāju, ka. Jūs atzīstat, ka ir zināms darbs paveikts, ko var uzskatīt par apmierinošu. Un risks, ka liecinieki varētu censties izvairīties no liecības sniegšanas procesā. Nu, tas ir jāpārvar, ir patiešām jānodrošina tas, lai eh, pēc kaut kāda noteikta laika valstis eh, varētu pašas tiesāt visus eh, tos, kas pārkāpuši likumu, kas ir noziegušies, uh, un Neits kundze savā ziņojumā uzsvēra šo nepieciešamību. Tādēļ tiesai būtu jābeidz e, sava darbība, notiesājot, pabeidzot šos pēdējos procesus šiem lielākajiem kara noziedzniekiem, pārējos atstājot jau dalību e, pašu Balkānu valstu mm, tiesību sargājošo orgānu ziņā. Mm, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sesiju. Es pavisam īsi iepazīstināšu jūs, cik tālu mēs esam, un pēc tam es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja jums tāda būs. Eh, sākumā es vēlētos pasvītrot to, cik ārkārtīgi svarīgs ir atbalsts no Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskās eh, sabiedrības kopumā, eh, diskusijas ar padomi un komisiju un eh, arī parlamentu ir ļoti nozīmīgas, un es vienmēr priecājos šeit atrasties. Es izmantoju šo iespēju lai pateiktos jums par martā pieņemto rezolūciju, kas uh, deva tādu ļoti spēcīgu signālu par to, ka jūs uh, atbalstāt eh, šo ideju par to, ka kara tribunāls eh, atrodas savā pēdējā darbības fāzē. Kā jau es sacīju, man būs nepieciešams šis atbalsts, un tas būs nepieciešams nevien tagad, bet arī nākotnē. Un es domāju, ka jūs atbalstāt šo te mērķi, ka mums ir jāspriež taisnīga tiesa vainīgajiem, lai kaut kādā veidā kompensētu to un atmaksātu parādu upuriem kā arī, lai palīdzētu bijušās Dienvidslāvijas valstīm pēc tam, kad tribunāls beigs uh, savu darbību, uh, iztiesāt tās lietas, uh, kuras viņi pārņems no mums, un vēl varbūt arī citas lietas. Uh, tribunāls tika izveidots pirms 16 gadiem, un jāsaka, ka maniem priekšgājējiem bija ļoti grūti risināt šīs lietas, bija daudz loģistikas un organizatorisku problēmu un arī bēgļu, eh, tātad šo te noziedznieku eh, noķeršana pat par sevi bija grūti, un tas apgrūdināja visu tribunālu darbu pirmajos tā gados. Tādēļ mums ir ļoti paveicies, ka eh, stāvoklis ir ievērojami mainījies, un, un šobrīd mūsu politiskie sarunu partneri ir uh, citādi nekā tie bija sākumā, un mēs nevaram pierakstīt tikai sev vien tribunāla panākumus. Mums jāpasakās visiem, kas mums kas mūs atbalstīja, un tribunāls joprojām spēlē ļoti svarīgu uh, lomu taisnīgumu panākšanā. Un tas atbalsta arī uh, šo te kopējo uh, Mm, tiesību sargājošo starptautisko telpu kopā ar citām organizācijām. Kopā 161 persona ir aizturēta un 121 personas gadījumā 86 lietās eh, tribunāls ir nonācis pie galīgā sprieduma. Šobrīd ir apsūdzēti, uz apsūdzēto soli mums ir 25 un Divi noziedznieki, diemžēl, joprojām slēpjas un ir skaidrs, ka. Uh, skaidrs, ka tā ir lielākā prioritāte mums eh, vest viņus pie tiesas. Un tas nav eh, nozīmīgi tikai šo traģisko notikumu upuriem, bet ja mēs arestētu šos divus bēgļus, mēs faktiski būtu izpildījuši savu mandātu. Uh, Un uh, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām varētu pabeigt savu darbu, jo tieši tādu noziegumu dēļ, kāds pastrādāja ģenerālis Mladičs, arī šis tribunāls tika izveidots. No vienas puses mums pašlaika mēs izskatām desmit lietas, un tas tribunālā ir faktiski vislielākās aktivitātes periods, tik daudz lietas vienlaicīgi nekad nav izskatīts. Un tāpat laikā mēs realizējam arī mūsu darbības noslēgumu stratēģiju Mēs nesludināsim vairāk apcietināšanas orderu un 2010. gadā noslēgsim tās lietas, kuras mēs esam iesākuši, un tās bija sākotnējais plāns, taču, diemžēl, eh, tā tas neizdosies, jo vairums eh, noziedznieki tika arestēti salīdzinoši nesen, šīs lietas ir iesākts un tās ir jāpār, jāpabeidz. Taču pirmās instances kārtībā izskatāmās lietas tiks izskatītas uh, līdz uh, 2011. gada beigām, un acīm redzot pārsūdzības lietas vēl varētu ievilkties līdz 2013. 14. gadam. Un sākot ar šo vasaru, uh, mēs sāksim uh, savu slēgšanas un darbības izbēgšanas procesu. Vispirms jau uh, tiks rekonstruēts un samazināts mūsu budžets, un uh, nākošajā un aiznākošajā gadā uh, mēs par 60% samazināsim savu darbinieku skaitu. Vēl kāds jautājums, ko es gribētu minēt. Tā ir problēma, kas mums ir ar uh, darbinieku saglabāšana. Mums joprojām uh, notiek izskatīš, uh, ir izskatīšanā lietas, bet daudz no tiem, kas strādā pie šīm lietām, aizies. Un uh, viņi, uh, piemēram, uh, meklē darbu apvienoties nācijās un citur, jo viņiem ir milzīga pieredze strādāt starptautiskajā tiesvedības sistēmā. Un viņi varētu strādāt arī Hāgas tiesā un varbūt ir viena no vispieredzējušākajiem. Vispieredzējuš Tādēļ man ir bail, ka mēs dažus ļoti vērtīgus speciālistus zaudēsim pirms būsim pabeiguši darbu. Taču jāsaka šajā pēdējā fāzē, runājot par sadarbību, es esmu minējis to jau vairāk kārt. Varbūt starpība um, strādājot kā prokuroram nacionālā sistēmā vai uh, strādāt kā prokuroram starptautiskā sistēmā. Būtībā mana darba panākumu nodrošināšanai svarīgākais ir nodrošināt sadarbību starptautiskajā jomā un atbalstu. Nu, un, protams, ka mums ir uh, nepieciešams turpināt strādāt, lai mēs varētu mm, sagūstīt šos divus uh, vēl uz brīvām kājām esošos noziedzniekus, uh, arī vērsties pret tiem, kas palīdz viņus slēpt, un mums jāgūst arī pieeja arhīviem, dokumentiem, un mums joprojām ir nepieciešams starptautisks atbalsts attiecībā uz liecinieku aizsardzību. Tribunāla pašos pirmsākumos āresti bija viena no lielākajām problēmām. Laimīgā kārtā pēdējos piecos gados situācija ir mainīsies, reģiona valdība attieksme ir mainīsies, un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja izmaiņas ir notikušas, tad tas ir uh, Patiecībā no vienas puses tādēļ, ka ir mainījušās valdības šajā reģionā, bet no otras puses NATO, ANO un citas starptautiskas organizācijas lielā mērā atbalstījuši tribunālu darbu, palīdzot šo te noziedznieku meklēšanas un arestēšanas procesā. Un sākotnēji finanšu atbalsts bija cieši saistīts ar Milos, Miloševiča ārestu. Faktiski, lūk, šis bija nosacījums, lai Eiropas Savienība un citas institūcijas, teiksim, nodrošinātu mums finansējumu. Un tātad uh, arī Eiropas Savienības paplašināšanās process ir uh, saistīts ar visiem šiem procesiem. Un tieši šī ļoti stingro nosacījuma izvirzīšana ir arī nospēlējusi ievērojumu lomu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka atbalsts, ko sniedz Eiropas Savienības institūcijas attiecībā uz šiem nosacījumiem, uh, radot priekšnosacījumus uh, procesu, nu, vajadzīgo procesu norisē reģionā, tas ir pats svarīgākais, kas nodrošina arī mūsu darba panākums. Mēs sadarbojamies ar valdībām reģionos. Priekšsēdētāji, jūs minējāt sadarbību ar Serbiju, ar Horvātiju un Bosniju. Jāsaka, ka nekas jauns uh, nav noticis kopš mūsu uh, pēdējā ziņojuma drošības padomē decembrī. Faktiski runāt par Serbiju, mēs esam apmierināti ar viņu centieniem nodrošināt sadarbību ar mūsu tribunālu, un šī sadarbība faktiski notiek tādā regulārā režīmā, un mums ir informācijas apmaiņa gandrīz katru dienu. Meklējot šos divus bēgļus, kas joprojām nav noķerti, um, progress ir panākts, bet vēl ir zināms ceļš ejam, jo gal galā viņi vēl nav arestēti, bet tas ir jāizdara. Mēs uh, sekojam operatīvajām aktivitātēm un mēs ceram, ka no šī brīža līdz nākamajam ziņojumam mēs varēsim runāt par pozitīvu attīstību. Runājot par Horvātiju, es atkal nevēlos iedziļināties detaļās, jo par detaļām ir jārunā tiesas zālē, taču Tas ir izskanējis arī publiskajā telpā. Mēs esam runājuši par militāriem dokumentiem, kas ir saistīti ar militāriem operācijām. Mēs esam kontaktos ar varas iestādēm Zagrebā. Un mēs vienkārši pētam ļoti rūpīgi visus šos dokumentus, jo mēs nevēlam, nevēlamies, lai rezultāti būtu tā teikt izzīsti no pirksta. Mēs vēlamies, lai tie balstītos uz noteiktiem faktiem, uz dokumentiem ir izveidot speciāla uh, vienība, kas nodarbojas ar uh, šīm lietām, un mēs ceram, ka tas tā arī turpināsies, un uh, tiks panākti pozitīvāki rezultāti šīs grupas darbā. Bosnija. Nu, šeit runājot par sadarbību, tur faktiski mm, ikdienā nav mums nekāda problēma. Problēma Bosnijā ir drīzāk struktūrāla ir jābūt uzmanīgiem, lai nepolitizētu visu. Bet runējot eh, starptautisko, par starptautisko tiesnešu mandātu atjaunošanu Bosnijā, mēs beidzot varam pieņemt uh, pareizos lēmumus, attiecīgi visi termiņi ir pagarināti, ties tas ir noticis ļoti vēlu un daži jau faktiski pat ir atstājuši mūsu organizāciju, bet beig beigās galīgais lēmums ir pieņemts un mēs domājam, ka starptautiskā klātbūtne vēl joprojām ir e, nepieciešama, un šie mandāti netiktu pagarināti. Mums būtu virkne problēma. Tas nozīmē, ka dažas lietas vienkārši būtu jāsāk no jauna, jo tiesneši, kas e, bija atbildīgi par šīm lietām, strādāja pie tām, e, būtu jau aizgājuši no mūsu organizācijas. Jāsaka, ka tiesu varai kā tādai šajā reģionā ir vajadzīgs atbalsts no Eiropas Savienības. Mēs sadarbojamies ar kara noziegumu apkarošanas pārvaldēm reģionos. Un situācija, kāda tā bija pirms desmit gadiem un šodien krasi atšķirs. Jo, piemēram, ANO tribunāls eh, sadarbojoties ar vietējiem faktiski bija tāds vertikāls kur uh, vienkārši starptautiskā organizācija izdeva pavēles, kas vietējiem uh, bija vienkārši jāpilda. Šoreiz mēs esam, pārgā... tagad mēs esam pārgājuši tādu horizontālu sadarbības formu, kur mēs jau kā līdzīgs vai līdzīgs sadarbojamies ar valstu galvaspilsētā un karu noziedznieku apkarošanas pārvaldes Belgradā, Zagrebā un Sarajevā darbojas ļoti veiksmīgi, un mēs ar šiem kolēģiem sadarbojamies. Un pēc eh, šīs, pēc 2004. gada mēs esam transformējuši daļu uh, lietu, mm, īpaši tās lietas, kurās uh, āresta pavēles jau bija uh, izsniegtas. Un faktiski apelācijas procesā atrodas tikai pāris lietas vēl. Uh, mēs mēnesi pētījām arī uh, materiālus, eh, kurus mēs varētu nodot jau eh, vietējām pārvaldēm. Un par 43 aizdomājumu turamajiem mēs jau varējām atļauties neturpināt paši, iztiesāt un izmeklēt viņu lietas, bet varējām tās nodot izskatīšanai eh, vietējām kara noziegumu apkarošanas pārvaldēm. Un uh, vēl kāds sasniegums. Es gribētu minēt, ka kopš pagājušās vasaras mēs mūsu komandā esam uh, iekļaujuši pa sakaru virsniekam no katras galvaspilsētas, un viņi būtībā darbojas abos virzienos. Viņi uh, palīdz mums uh, sakaros ar reģioniem, uh, un viņi informē arī nacionālos uh, prokuroru birojus eh, par notikumu attiecī, attīstību un to, kas mums būtu nepieciešams. Un Eiropas komisija būtībā finansē visu šo projektu un uh, arī citus projektus, piemēram, desmit jaunu prokuroru integrāciju mūsu komandās tieši no dienvids, bijušās Dienvidslāvijas republikām. Uh, un pēc pāris gadiem viņa jau mums pievienosies, un nākamos 10-20 gadus viņiem būs jāturpina veikt izmeklēšana uh, genocīdu un kar noziegumos apsūdzētajiem, un būtībā tas, kā mēs turpināsim pastāvēt, uh, Eh, tas viss ir atkarīgs no tā, kā mēs eh, pāriesim no šīs eh, tribunāla darbības formas uz nacionālajām prokuratūrām. Un tādēļ šie sakt, sakaru virsnieki un viņu darbs ir praktiski ļoti vērtīgs un arī simbolisks, jo tas parāda, ka mēs visi strādājam vienādā līmenī, uh, un mēs strādājam ar to pašu eh, cilvēku grupas iztiesāšanu, tātad to cilvēku, kas ir atbildīgi par karnoziegumiem reģionā. Protams, ka situācija nav perfekta. Viena no lielākajām eh, problēmām ir tā, ka uh, sadarbība starp reģioniem bijušā Dienaslāvijā ir uh, apgrūtināta, jo nav uh, tiesiskā pamata, piemēram, noziedznieku izdošanai Uh, un arī nav uh, lietas nodošanas uh, tiesiskā pamata. Tas nav izveidots, jo vēsturiski tā bija viena valsts un šāda likumdošana nepastāv, un cilvēks no viena reģiona uz otru tāpat vienkārši varēja ar uh, pavēli pārsūtīt, taču šodien šeit ir tādas juridiskas rakstura problēmas, un šeit Eiropas Savienība varētu palīdzēt, uh, palīdzot uh, tiem, kas strādā pie šīs likumdošanas mainīšanas. Uh, šeit es arī vēlētos pārtraukt, tas ir tāds vispārīgs dabas ievads. Es jau teicu, mēs strādājam pie trīs galvenajiem pīlāriem. No vienas puses mēs cenšamies noslēgt mūsu esošos tiesu procesus, uh, desmit uh, procesi notiek, 25 ir apsūdzētie, un faktiski tikai Karādžiča uh, lieta ir tā, kas ir viskaļākā, vispazīstamākā, bet arī citas nav mazāk svarīgas. Un mums ir jāpārliecinās par to, lai mums pietikt finansējumu, lai pabeigtu šīs lietas. Tālāk nākšais uzdevums ir arestēt vēl divus brīvībā palikušos noziedzniekus, mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, uh, tiesvārs stiprināšana reģionā, un tā ir prioritāte mums, un es zinu, ka tā ir prioritāte arī jums, un es tagad esmu ar mieru un gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. <clears throat> Grazie, signor eh, pubblico ministero. Dobbiamo contingentare. Eh, paldies, eh, prokurora kungs. Mums tagad ir šis jautājums līdz četriem jāpabeidz šis jautājums. Paldies, Bremerts kungs, saka pasēta kungs. Uh, Es esmu par šo tribunālu un par tā darbību. Tomēr gribētu uzdot vairākus kritiskus jautājumus. Pirmais jautājums attiecas uz jūsu lomu. Jūs esat ģenerālprokurors. Jūs eh, pateicāties mums tribunāla vārdā, bet vai tad eh, tiesas vārdā nerunā tiesneši, ir advokāti, ir tiesneši? Un vai nepastāv risks, ka mēs kā parlaments procesa gaitā tiksim iesaistīti kā politisks instruments? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Vai nepietiekama sadarbība ar Horvātiju vai šis pārmetums? Te vajadzētu būt ļoti uzmanīgam, jo jūsu uh, iepriekšējā uh, tādā, kas strādāja jūsu postenī iepriekš, viņa teica, ka uh, viņa esat apmeklējis Hercegovienas klosteri, un tad viņa teica, jā, arī Vatikānā, un īstenībā viņa bija Spānijā. Un tad, kad es viņu lūdzu atvainoties par šiem pieļautiem kļūdām, viņa teica, ka uh, e, slepenie dienesti sniedz nepareizu informāciju, un vajadzētu jums uzmanieties, lai jums arī nebūtu tā, ka slepenie dienesti jums sniedz nepareizi informāciju. Gribētu jums jautāt, kā jūs zināt, ka šie dokumenti, kurus jūs nesat saņēmuši, jūs jau to pats kritizējāt, ka tāda vispār eksistē? Vai jūs to zināt, vai jūs to nezināt? Trešais un pēdējais jautājums attiecas uz jautājumu par izdošanas nolīgumu, ka tie neeksistē. Mums ir jāsaskata, tas, ka tā bija viena valsts, Dienvidslāvija, tā bija komunisma diktatūra, tur bija karš, tur bija padzīšana, vai tad tas ir kaut kas pārsteidzošs, ka tur neeksistē izdošanas nolīguma? Es drīzāk teiktu nē. Es domāju, ka šeit ļoti jūtīgi vajadzētu apieties ar šiem jautājumiem. Paldies! Grazie, onorevole Poselt. Paldies, godājumais Poselt kungs. Tagad vārds Dekaizers kundze, lūdzu. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kurs kungs, paldies Bramērca kungam. Jūs zināt, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši jūsu cīņu par cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu. Runājot par Startautiskā kara nozieguma tribunāla bijušajai Dienaslāvai sadarbībā ar Horvātiju, par kur jūs runājāt. Horvātija atbildot uz eh, pieprasījumu uh, par eh, neatkarības kara dokumentiem 94. 94. gada neatkarības dokumentiem ir e, eh, ierosinājis izveidot darba grupu, kur, kur tad viņi aicinātu arī trešās puses. Es gribētu jums uzdot šādus jautājumus. Vai jūs uzskatāt, ka šīs komisijas darbs ir ekspertīzes darbs vai drīzāk politiska rakstura darbs? Un otrkārt, vai vajadzētu ļaut šeit iesaistīties trešām pusēm? Ko jūs domājat par, šiem, par šīm trešām pusēm? Vai jums ir kāds viedoklis šajā jautājumā? Lielas paldies! Paldies, eh, Dekaizers kundze! Leits kundze. Eh, viņa jau bija pirms eh, Rozegot kunga eh, referenti par, par šo tribunālu. Priekšsēdātāja kungs, dārgie kolēģi, es pateicos par to, ka jūs pieminējāt manu ziņojumu, kas tika pagājušā gada oktobrī apstiprināts šajā komitejā. Man bija liels prieks pie tā strādāt. Es domāju, ka Eh, manu divu kolēģu jautājumi ļoti labi eh, attaino to, kāda šeit tiešām ir gaisota, jo eh, ik pēc pieciem gadiem tomēr mēs iespējams vaināmies, un es uzskatu, ka jūsu attieksme, prokurāra kungs, es varētu sacīt diezgan labvēlīgi, ir pretrunā jūsu uh, amatu iepriekšējiem izpildītājiem. Un tas uh, viņi līdz šim nebija gribējuši izteikties par šo tēmu, jo tas, ka noziedznieki nav sodīti neatkarīgi no viņu reliģijas vai viņu valstiskās piedarības, ir tomēr saistīts ar milzīgi lieliem noziegumiem. Es atceros, eh, ka gatavojot šo ziņojumu, kur mēs pieminējām, es, eh, ja nemaldos, tur norādoju, ka Serbijas republikā bija, Serbijas republika bija savā ziņā atbalstījusi Uh, atbalstījusi uh, šo te uh, noziedznieku uzņemšanu. Jūs mums sacījāt, ka sadarbība ar dažādām Bosnijas Hercegovinas varas iestādēm ir uzlabojusies, vai jūs varētu mazliet konkrētāk pateikt kādā veidā? Paldies! Paldies, Neits Kundze! Svobodā kungs, lūdzu, viņš ir mūsu darba grupas par Rietumbalkāniem priekšsēdētājs. Man ir divas lietas. Runājot par eh, izdošanas jautājumu, es jums pilnīgi piekrītu. Es domāju, jums vajadzētu izdarīt daudz lielāku spiedienu uz šī reģiona valdībām, jo tas bija daudz maz uh, pilsoņu karš. Uh, Un nav pieļaujams, ka Horvātija ļauj, ka šie te uh, noziedznieki dodas uz Bosniju Hercegovinu. Man liekas, tas ir pilnīgi nepieņemams. Un tāpēc jums vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz dalībvalstīm. Un tagad par citu jautājumu. Uh, uh dargais kolē, dargā kolēģe, Dekaizers kundze jums uzdev līdzīgi jautājumu. Jūs esat politiska figūra un politiķi teica vienu lietu, un jūs teicāt, ka, dal, ka valstī ir svarīgi būt Eiropas saviedri, Savienības eh, dalībvalstī vai nē. Es domāju, ka būtu vērts uzaicināt ekspertu un pārbaudīt, vai šī valsts tiešām izpild visas tā izvirzītās prasības. Un tagad mans jautājums, jūs sacījāt, nu, es neesmu jurists, bet uh, es esmu studējis jurisprudents un tad es pievēršos politikai. Jūs sacījāt, ka vēlamie rezultāti nav sasniegti, un to jūs sacījāt attiecībā uz Horvātiju. Un tad jūs sacījāt, ka ir jāturpina šie centieni, lai. Uh, palielinātu, uzlabot šo situāciju, tad jums ir jāsaka pavisam skaidri, vai jūs uzskatāt, ka Horvātija nav pilnīgi izpildījis uh, savus tā izvirzītās prasības, ka vai nu tad uh, tā nav izpildījis un tad vispār ir viņai jāuzliek uh, par pienākumu to darīt, vai arī šī valsts savā ziņā ir sadarbojusies, bet vienkārši ir jāuzlabo šī uh, sadarbību, tad par ko īsti šeit ir runa Horvātijas gadījumā? Vai sadarbība pastāv vai nepastāv? Un ja šie centieni ir vienkārši jāpalielina, tad tas nozīmē, ka Horvātija patiesībā zina, kur šie dokumenti atrodas. Bet negrib tos nodot jūsu rīcībā, ja tā ir, tad tas ir briesmīgi. Lielas paldies, Svobodas kungs! Un Tagad vārds atkal Bramerca kungam, ja viņš varētu atbildēt 5-6 minūšu laikā, tas būtu ļoti labi. Paldies! Es sākšu pirmajiem trim komentāriem, vai drīzāk jautājumiem. Jūs uzdevāt jautājumu, vai darbs, kuru mēs veicam, nav pārāk politisks. Vienīgais laika punkts, kurā es teicu tribunāla vārdā, Tas attiecas uz rezolūciju, un es domāju, ka tas ir politiski nav bīstami, jo tas ir visi tribunāli interesēs, jo uh, rezolūcija atbalstīja šo, tribunāls atbalstīja šo rezolūciju. Bet citādi es parasti vienmēr runāju prokuratūras vārdā. Mēs zinām, ka reizēm tas ir ļoti sarežģīti. Tā ir tāda šaura šķautne, pa kuru ir jāiet. Es pats uzskatu, ka esmu tehnisks darbinieks, speciālists, kas pēc iespējas vairāk sastāda tehniskas uh, nozīmes ziņojums par pozitīviem negatīviem elementiem. Citi tam var piešķirt politisku nozīmi. Es pats vienmēr mēģinu neatstāt savu darba jomu. Un es domāju, tas ir ļoti būtiski. Es regulāri uh, man uzdod jautājums, arī žurnālisti tādus uzdod, un es domāju, ka ir laiks eh, Horvātijai, eh, Bosnijai vai Serbijai iestādes Eiropas Savienībā. Nē, un es parasti saku, es nekad neatbildu šādiem jautājumiem. Mans uzdevums ir pamatojoties uz cik vien iespējams objektīviem elementiem sastādīt atzinumus, ziņojumus ar pozitīviem, negatīviem elementiem, un tā ir jūsu politiskā atbildība tam visam piešķirt politiskas sekas vai arī nē. Jūs runājat par uh, iepriekšējo prokurori. Uh, Jūs droši negājat ar kaut kādu komentāru šajā jomā, bet tas ir fakts, ka mēs ar slepeniem dienestiem arī uh, sadarbojamies. Personas, kuras mēs meklējam, nav nekādi parasti noziedznieki, bet uh, tās ir personas politiskiem kontaktiem parasti augstā līmenī. Kas pašas, ja ir runa par ģenerālu Mladiču, kuram pašām vēsturiska kontakta arī ar uh, izlūkošanas dienestiem. Bet no manis jūs nedzirdēsiet nekādus izteikumus Un ne, nesam nekad dzirdējuši, ka es kādreiz te, e, e, būtu teicis, Madiņš ir tur vai tur, vai Hadžiņš ir tur vai tur. Ko es vienmēr esmu teicis, ir pamatoties uz tādiem tādiem elementiem, kuri, kurus Serbi mums ir piegādājuši. Mums nav pamata pieņemt, ka viņš nav Serbijā. Jūs redzat, ka esmu ļoti uzmanīgs veidā, kurā es izsakos. Un tad mēs, tas pats jautājums, kā. Ka ko uzdev arī pēdējais runātājs par izdošanas nolīgumu. Protams, ka šeit ir runa par reģionu, kurā ir bijis karš, un mēs to redzam arī savā ikdienas darbā, ka pastāv ļoti lielas problēmas samierināšanās jomā. Bet pozitīva attīstība, kuru mēs šodien šeit sakatām un redzam, ir tā, ka mēs regulāri satiekamies ar šo trīs valstu ģenerālu prokuroriem. Šis process visu laiku notiek. Mēs strādājām uh, eh, kopā pie datu bāzēm, un mēs saskaņojam savu darbu. Un es domāju, ka praktiskais darbs ir īstenībā pavirzījies jau tālāk, nekā tiesiskais ietvers to būtu atļāvis. Tādēļ es domāju, ka ir pienācis laiks arī juridiskā nozīmē to visu atbalstīt. Un... Kaisers kundze uzdev jautājumu saistībā ar sadarbību ar Horvātiju. Un arī šis jautājums man ir tāds delikāts. Uh, jo te ir runa par to, vai komisijas īstenotais darbs ir politisks vai tehnisks. Mums tas nav acīm redzami skaidrs, jo no vienas puses mums ir, <clears throat> ir pienākums sadarboties ar uh, tribunālu, valdība, tad arī ir izlēmusi izveidot šo administratīvās, administratīvo komisiju. Jūs zināt, ka pagātnē jau ir bijušas vairākas eh, administrīvās eh, izmeklēšanas komisija. Jaunais, eh, jaunā premjerministra ir izdomājusi izveidot šo task force, un es te nevaru atļauties izteikt sa, savu viedokli, vai tā tad būtu politiska vai tehniska darba grupa. Dažkārt ir grūti izšķirt šos divus aspektus. Un šādā kontekstā, un te nu es atgriežos pie jautājuma, kas tika uzdots beigās, Un tas jautājums ir, ko tad mēs īsti gribam no Horvātijas puses? Jūs uzdevāt jautājumu, vai vajadzētu atbalstīt trešo pušu iestāšanos vai nē. Un arī mm, šai gadījumā man sniegt atbildi nav viegli. Horvātija ir suverēna valsts. Valstai, protams, ir pienākums sadarboties ar mūsu tribunālu. Ja Horvātija uzskata, ka trešās puses atbalsts tai nāktu par labu, tad kāpēc nē? No personīgā viedokļa es neredzu nekādu problēmu, jo, jo to. Uh, Mm, bet te tomēr jāsaka, ka tas ir tāda Horvātijas puses lēmums. Un eh, vēl tika uzdots jautājums, kas par to, kas notiek Sarajevā, kas notiek Bosnijā. Kā jau es to sacīju, mums ir bijušas daudz sanāksmes ar eh, kara noziegumu grupas kolēģiem Un uh, savā ziņā šis birojs ir bijis, uh, nav bijis ļoti efektīvs, jo Bosnieri ir tūkstošiem iespējamo lietu, kas jāizskata, un, uh, tas, un resursi ir ierobežoti, un uh, arī turpmākajiem mēnešiem vai gadiem tas būs liels izaicinājums. Un līdz ar to tad palīdzība būtu ļoti atbalstām. Un tad pēdējais jautājums bija saistīts ar to, ko es sacīju savā uzrunā, ka no vienas puses ir jāturpina centieni, no otras puses ir nepieciešami vairāk centieni. Mēs, kā tribunāls, tiešām esam centušies būt pēc iespējas pragmatiskāk un korektāk. Ja visa šī darba beigās. Es personīgi nezinu, vai šie dokumenti ir, ir iznīcināti vai nē. Vienīgais, ko mēs zinām, ir tas, ka šie dokumenti tika izveidoti. Konkrētā brīdī tie tika izveidoti, par to nav nekādu šaubu un mūsu horvietu kolēģi arī tam ir piekrituši, ka daudz šādu dokumentu tika izveida. Mēs gluži nepiekrītam, cik daudz ir bijis šādu dokumentu, te mūsu viedokļi dalās, bet, te, protams, ir skaidrs, ka te ir bijušas militārie plāni un eh, militārās kartes. Un, protams, ka mēs zinām, ka bija daudz cilvēku, kas bija iesaistīti šo dokumentu izvedē. Bet šodien mēs nezinām, vai šie dokumenti ir iznīcināt, vai ir kāda kopija kaut kur pieejama vēl vai nē. Protams, tas, ko mēs prasām, ir pilnīgi saprotams. Ir vienkārši tāda loģiska, visaptvaroša izmeklēšana. Un tas tā, tā tiektos uz visiem līmeņiem, un te mēs esam eh, ieteikuši vairākas eh, lietas, vairākas uh, priekšlikumus. Uh, um, Horvātijas pusē. Un, protams, arī tam, kā šie rezultāti tiek um, atainot, ir jābūt ticamam. Es neteicu, ka tas būtu neiespējams. Es teicu, ka mēs atzīstam, ka, ir, ka bija ļoti svarīgi izveidot šo darba uh, grupu, šo task force patiesībā es personīgi būtu labprātāk redzējis eh, šo grupu izveidot jau pirms diviem gadiem, bet, nu labi, mēs katrā ziņā vērtējam, mm, kā sasniegam to, ka tā tika izveidot tagad. Un, protams, mēs gribam iedrošināt šo grupu strādāt tā, lai šie dokumenti tiktu atrasti. Es domāju, ka tas laikam ir viss, neko vairāk es neteikšu. Paldies. Tagad man, diemžēl, ir eh, jāierobežo runas laiks tikai uz divām minūtēm. Kopas kundze, paldies priekšsēdētāji. Arī Bramēts kungam, es gribētu arī jūs sirsnīgi sveikt. Es gribētu izteikt prieku par to, ka esat atnācis pie mums un paldies arī par centieniem, kur jūs esat veikcis, lai tiešām tik nodrošināts tiesiskums bijušajā Dienvidslāvijas republikā, kas tajā ir noticis. Es gribētu uh, norādīt uz eh, jaunāko ziņojumu par drošību Serbijā. Tur tika teikts, ka šeit vēl pastāv šķēršļi, vai šķēršļi tiek novērsti. Tādā veidā var tikt novērsti uzlabot tirniecības attiecības. Un jūs jaunākajā paziņojumā teicāt, ka šeit ir sasniegts uh, progress ar Radišu un Hadžiču. Uh, un jūs teicāt, ka pamatot šo jautājumu vēlreiz arī stabilizācijas un asociācijas pakts, e, tā pārtraukšana vēlreiz jāpārbauda. Jūnijā e, jūs esat plānojis e, iesniegt jaunu ziņojumu. Gribētu uzdot jums arī citu jautājumu, kas mums komitejai ļoti svarīgs. Ko jūs prasāt vēl no Serbijas nākamajos mēnešos? Protams, kara noziedznieku arests Tā ir viena lieta, kādu e, nozīmi jūs piešķirat jēdzienu, kurus mēs vienmēr izmantojam. Protams, pilnīga, pilnīga sadarbība, visaptveroša sadarbība. Ko Serbija vēl būtu varējusi izdarīt un ko tā līdz šim nav izdarījusi, lai parūpētu no savas puses, lai šo abu karu noziedznieku arests patiešām notiktu. Paldies! Paldies, Kopas kundze! Kačina kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rad bi vam izrekel priznanje za vaše tožilsko delo, kajti ne. Liels paldies eh, par jūsu kā prokurēru darbu. Neatkarīgi no tā fakta, ka daudzas privātpersonas nav apmierināts ar tribunāla secinājumu, es domāju, ka tomēr ir ļoti svarīgi pie. Um, uh, novest līdz tiesai, notvert, novest līdz tiesai šos noziedzniekus. Un te ir runa par to, ka kolektīvā atbildība, atbildība, kas pat laban tiek, bija populāra šajā reģionā, tiek pārvērsta par individuālu personu atbildību, un tas tad būtu jūsu uzdevums. Tas ir ļoti svarīgi politiskās uh, gaisotnes un arī samierināšanās labad. Un politiskās sekas būtu ļoti vērtīgas, uh, jo tad arī mm, Eiropas parlaments varētu ķerties klāt uh, sadarbības nolīguma ratifikācijai, pie sadarbības nolīguma ratifikācijas. Sadarbības līmenis Serbijā norāda uz to, ka pagaidu eh, tirsniecības eh, nolīguma noteikums stāsies spēkā pavisam drīz. Bet man šķiet svarīgi ir šos noziegumus padarīt par Eiropas Savienības un visu, visa Rietumbalkona reģiona kolektīvo uh, vēsturi. Un uh, te rodas jautājums, vai Horvātijai vajadzētu uh, kaut kā izteikties par uh, noziegumiem Srebrenicā, un es gribētu zināt, kād, kāda ir uh, Eiropas viedokļa šajā jautājumā. Es domāju, ka Serbijai vajadzētu mazliet paraudzīties uz sevi, lai varētu arī re, konkrēti palīdzēt cilvēkiem saprast, eh, kā vērtē šos jautājumus. Paldies, Kačina kungs. Paldies, Garkis kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es pārstāvu skatu, kā pēc tā, ko mēs šodien uzklausījām, ja mēs paraugāmies attīstību, ka mēs patiešām šeit esam nonākuši laika punktā, kurā šis kara nozieguma tribunāls, tribunāls, tas viss ir jāievirs uz beigām. Es domāju, desmit gadi ir pagājuši, kopš šis tribunāls darbojas. Ir tikuši doti solījumi. Es domāju, ka šis tribunāls atspoguļo uzvarētāju valstu viedokļus. Es domāju, ka šī tribunāla eksistence un tā nepamatotā pieeja rada tikai nestabilitāti Balkānu reģionā. Un es domāju, ka daudzi apgalvo, ka šis tribunāls ir nepieciešams, lai atpazītu karu noziegums, kur noteikti ir bijuši, jā, bet es nedomāju, ka tā ir uzvarētāja valstu kompetence spriest par to. Es domāju, ka tribunāls tika sasaukts, lai arestētu kara noziedzniekus. Bet es domāju, ka raugoties, piemēram, uz Palestīnas jautājumu, nekad jau nav ticis noteikts, ka Izraela, piemēram, ir veikusi kara noziegumus, kas attiecas uz kāru Irākā. Par to es domāju, ka tur arī ne, tas nav uh, daudz līdzējis uh, iesaistīt Blērkungu šajā tribunāla darbībā. Paldies. Nākamai runātāji. Vaigl divas minūtes. Spoštovani gospod Bramec, imate ogromno moralno moč Dana Vamjē. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, protams, jums ir uzticēts ļoti daudz, un jums ir uzticēta šī iespēja dot savu ieguldījumu, uh, panākt um, tādu, zinām, situācijas noregulējumu šajā reģionā. Un tādēļ es tiešām ceru, ka jūs mm, tāpat veiksmīgi turpināsiet darīt, ko esat darījis līdz šim. Uh, Es vēlējos teikt dažus pozitīvus vārdus par jūsu priekšgājēju, e, kurš e, veltīja milzīgu enerģiju šim darbam un cerēja panākt pēc iespējas labākus rezultātus, panākt to, lai noziedznieki nestaigātu nesodīti. Un jāsaka, ka viens otrs ir sācis par ātru rakstīt memoārus. Uh, Es e, domāju, ka jums vēl būs laika pārdomāt savējos, pirms būs laika tiem pieķerties. Runājot par Horvātiju, e, kas e, jau pavisam drīz varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, ir svarīgi, lai ar to sadarbību tik turpināt tieši tā, kā tas ir plānots. Un es domāju, ka šis parlaments, protams, uh, Eh, savās debatēs to arī apstiprinās, jo mēs par Horvātiju vēlāk runāsim. Es ļoti augstu vērtēju jūsu komentārus, bet eh, es kritiski attiecos pret to, ka tika attaisnots kāds eh, noziedznieks, kas bija nogalinājis bērnu. Tādēļ, manuprāt, ka šī katarsa, par ko es runāju, tā ir jābūt kaut kam tādam, uh, Eh, kam ir jāgūst atbalsts visā reģionā. Paldies, Vaigalkungs. Tālāk, eh, Havitkungs, divas minūtes lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, sveicu jūs, Bermets kungs, ka esat šeit. Un Eiropas Savienības institūcijas, protams, atbalsta jūsu darbu Un mēs tiešām izmantojam savas politiskās attiecības ar šīm te valstīm, lai ietekmētu viņu rīcību, un tāda, nu, ir šī parlamenta uh, nozīme. Es gribētu pakomentēt, ja vēlaties un varat, un proti par kara noziegumiem Horvātijā, kas tiek izmeklēta pašā Horvātijas e, tiesu sistēmā. Jūs sacījāt, ka jūs noslēdzat savu darbību un jūs sacījāt, ka daļu lietu jūs nodosiet e, attiecīgi valstu sistēmam. Un tādēļ es gribētu zināt, e, kā jūs atbalstāt Horvātijas tiesu varas stiprināšanu, lai šīs lietas atbilstīgi tiktu iztiesāts Horvētijā un e, kā jūs varētu komentēt pašreizējo situāciju ar šīm lietām, cik tās tālu ir sistēmā. Un vēl es vēlētos dzirdēt komentāru par to, e, kā tiek izmeklētas lietas, e, vai tas tiešām Horvātijā notiek bez aizspriedumiem pret etnisko izcēlesmi. Paldies, un tagad visbeidzot pēdējais runātājs Uh, Sēdē apakšgrupas priekšsēdētājs uh, Danģenkungs. Jā, daudz kolēģi šeit runāja par uh, Horvātiju, par dokumentu sūtīšanu un nesūtīšanu, bet joprojām ir Mladičs, kas ir uz brīvām kājām jau 15 gadus pēc asiņainiem notikumiem Srebrenicā. Mēs runājam par progresu, par iešanu uz priekšu, mēs runājam par to, vai Sērberi mums pilnībā sadarbojas vai ne. Jā, es augstu vērtēju to, kādu sadarbības vēlmi sērbi mums ir izrādījuši, bet daži noziedznieki joprojām slēpjas un viņus atbalsta arī bijušais mm, Serbijas valsts aparāts. Viņi turpina saņemt militārās pensijas. Nu, nevar taču būt apmierināts ar šādu situāciju un teikt, ka tas ir progress. Vai šis progress ir paties, vai mēs patiešām iegādus pozitīvus rezultātus, vai arī mums nāksies apmierināties ar kaut kādām tādām vispārējām frāzēm. Es gribu dzirdēt konkrētas lietas. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, un priekšsēdētājs tagad dod eh, vārdu atkal Bramets kungam. Pirmais jautājums. Attiecībā uz to, kas tiek sagaidīts no Serbijas. Faktiski tā ir atbilde gan uz pirmo, gan pēdējo jautājumu. Mēs maijā. Sagatavosim nākamo ziņojumu, un šajā ziņojumā mēs arī varēsim redzēt, kas tad īsti ir panākts kopš pagājušā ziņojuma decembrī. Nerunājot uh, par eh, šiem te bēgļiem, kas vēl tiek vajāti eh, un turpina slēpties. Mēs strādājam regulāri un normāli. Faktiski mēs esam saņēmuši visus dokumentus, ko esam pieprasījuši. Nu, tagad runājot par šiem noziedzniekiem, kas turpina slēpties. Nu, es negribētu radīt iespaidu, ka mēs nu tagad esam visu sasnieguši un nekādu stimulu vairs nav nepieciešama. Nē, tā tas nav. Taču Man ir uh, objektīvi jāvērtē šīs lietas. Piemēram, es sadarbojos ar um, dažādiem Serbijas dienestiem uh, katru nedēļu, un es uzticos tām, ka viņi vēlas labus rezultātus, gala rezultātus šim darbam. Un mēs esam izvēlējušies noteiktus ceļus, kā to darīt. Jūs saprotat, es nevaru jūs informēt par detaļām, bet mēs to darām, un es ļoti cieši sekoju šīm operatīvajām aktivitātēm. Un ja daži no šiem ceļiem izrādīsies eh, veiksmīgi, nu tad mēs arī varēsim arestēt viņus līdz jūnijam, bet ja šī darba kvalitāte nebūs tādā līmenī, kā mēs gribam, tad es, protams, nākošajā ziņojumā par to runāšu. Es vēlētos arī atkārtot, ka šo divu noziedznieku ārest ir absolūta prioritāte. Realitātē, jāsaka, tikai ļoti ierobežot cilvēku grupu grupai ir uzticēts viņus meklēt. Vairums tajā nav iesaistīti, un tad, protams, ir citas grupas, kas šos bēgļus atbalsta, un līdz ar to šeit ir tāds ļoti delikāts balans. Un pēdējā ziņojumā es runāju par pozitīviem uh, elementiem šo operatīvo darbu, uh, šo operatīvo grupu darbā. Mums ir viņi jāatbalsta un jāveicina jāiedrošina turpināt tas darbs, ko viņi ir sākuši un pēc pāris mēnešiem mēs ļoti labi redzēsim, cik tālu esam nonākuši un ko esam panākuši. Tribunāls pēc definīcijas nenodarbojas ar valstu kriminālu vajāšanu, bet ar atsevišķu personu kriminālu vajāšanu. Mums nav problēmas ar Serbiju, Serbijas cilvēkiem vai valdību. Mēs meklējam individuālus kara noziedznieks, kas ir atbildīgi par vieniem no visšausminošākajiem kara noziegumiem, kas pastrādāt Eiropā. Lūk, un šī ta sadarbība, kas mums ir ar šiem dienestiem reģionā, turpinās šajā pašā virzienā. Tālāk par šīm divām uh, rezolūcijām. Tas, protams, ir zināmā mērā iekšējais jautājums, kas jārisina Serbijai vienai pašai, bet tādā plašākā kontekstā, par cik mums ir jāveicina arī samierināšanās procesa reģionā, nu par šo tēmu varētu runāt stundām un stundām ilgi, bet es zinu, ka mums ir noteikti ierobežojumi, bet es vēlētos būt arī taisnīgs pret šo reģionu. Es domāju, ka samierināšanās šeit ir daudz svarīgāk, jo vietējām politiskajām uh, autoritātēm, autoritātēm un iestādēm ir jāspēlē šeit izšķirošā loma. Eh, piemēram, ECO eh, pētījumā eh, parādās fakts, aptaujā parādās fakti, ka 65% Serbijas iedzīvotāju nemaz nav pret Mladiču izdošanu. Un tātad mēs saprotam, ka ir šie atšķirīgie viedokļi, bet mums ir jāprot sarunāties ar miljoniem cilvēku. Un ja mēs neesam spējuši Uh, neesam spējuši pārliecināt lielu daļu uh, tomēr Serbijas iedzīvotāju par to, ka nav Mladičs jāuzskata par varoni, nu tad tas ir mūsu neizdarītais darbs un te ir jāstrādā. Un, uh, lūk, šis samierināšanās elements ir ļoti svarīgs un mums, protams, ir jāatbalsta starptautiskās taisnīgās tiesas iespējas šajā reģionā. Tālāk runājot par uh, Horvātijas uh, tiesu varas sis spēju, sistēmas spēju tālāk izmeklēt uh, lietas. Es pazīstu ļoti labi ģenerāla prokuroru Baiču, es ar viņu sadarbojos ar noteiktu laiku. Un es uzticos viņa vadībai. Viņš nereizi nav licis mums šaubīties par viņa apņēmību. Uh, izskatīt un, un, un izmeklēt šīs lietas. Protams, viss nav perfekti, runāt par resursiem, tad viņiem ir tās pašas problēmas, kas rietumvalstīs, zinot vēl to, cik ļoti daudz viņiem lietu jāizskatu. Taču Horvātijā viņi ir vairāk vai mazāk uz pareizā ceļa, runājot par kāra. Uh, eh, noziegumu izmeklēšanu. Sliktāka situācija ir uh, ar Bosniju. Uh, Jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies, cik lietu ir jāizskata un cik resursi ir pieejams, ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem nav uh, pat tik daudz resursu, lai pat kaut nelielu daudzumu no šīm te lietām spētu izmeklēt. Es nezinu, vai esmu atbildējis visiem jautājumiem, es ļoti ceru. Labi, saka priekšsēdētājs, ar to mēs arī varam nobeigt šo viedokļu apmaiņu. Es, protams, vēlētos pateikt, pateikties prokurora, bra, prokuroram Brametkungam par atbildēm uz jautājumiem. Es domāju, ka jūs tiešām esat guvuši iespaidu, un es domāju, ka uh, Eh, Bramēts kungs, eh, visi patiešām novērtējam jūs milzīgo paveikto darbu un jūs esat ieguvuši mūsu komiteju kā savu sabiedroto. Paldies un ceram, ka tiksimies jau pavisam drīz. Tagad mums tāda neliela tehniska pauze un tālāk mēs pāriem pie sestā darba kārtības punkta, un tā ir viedokļa apmaiņa es īpašo pārstāvu bijušajā Dienaslāvijas eh, Maķedonijas republikā Ervānu Fuerē un par progresa ziņojumu par 2009. gadu par šo pašu republiku, un tas ir Zoran Tāler ziņojums. To, to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 Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono passati i due minuti ed è con noi. Labi, divas minūtes ir pagājušas, kolēģi. Atsāksim darbu. Es esmu ļoti gandarīts šeit mūsu vidū sveikt mūsu nākošo viesi Ervanu Fuerē, es īpašo pārstāvi bijušajā Dienaslāvijas Maķedonijas republikā. Šī ir ceturtā reize, kad uh, Fuerē kungs jūs esat uh, nākuši, nācis uzstāties mūsu komitejā, un tas pierāda to, ka Eiropas parlamentam ir liela interese sakojot uh, notikuma attīstībai tai pasaules daļā, kurā jūs esat es īpašais pārstāvs, un jo īpaši ņemot vērā uh, šīs pasaules daļas um, progresu nesenajā pagātnē. Un mums būs uh, jautājumi, un jūs sniegsiet atbildes, un šajā sanāksmē mēs arī apspriedīsim priekšlikumu rezolūcijai par 2009. gada progresa ziņojumu, un ar to uzstāsies Tālēra kungs. 2009. gadā bija eh, ļoti svarīgi notikumi bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā, un jo īpaši saistībā ar varas iestādēm. Tās ir pierādījušas, ka tās var mācīties no pagātnes kļūdām un eh, tuvināt eh, savu valsti starptautiskajiem standartiem, jo tās vēlas, lai tās uzskatītu par uh, iespējamām kandidātu valstīm. Un nesenajā ziņojumā, visjaunākajā ziņojumā no komisijas puses, eh, kurā tika eh, novērtēts pašreizējais progress, tika izskanēja ierosinājums uzsākt iestāšanās sarunas. Neskatoties uz eh, šo progresu, uh, vispārējās uh, padomis sanāksmē tika nolēmts šīs uh, iestāšanās sarunas pārlikt uz šī gada martu. Pamatlieta ir tā, ka ir jā, jāatrod uh, vienots risinājums ar Grieķijas valdību par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas nosaukumu, un šim nosaukumam jābūt pieņemamam abām pusēm. Tas ir viens šķērslis, un bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai ir arī citi lieli izaicinājumi. Piemēram, tiesu sistēmas reforma, tās eh, šīs valsts eh, neatkarības konsolidācija un arī valsts eh, amatu reorganizācija. Un e, šajā ziņojumā e, bija arī runa par to, kādu uzmanību jāvelta Albānijas minoritātei. Un vēl, man jāsaka, kopš 19. decembra bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas valsts piedarīgie tagad var uh, brīvi pārvietoties Schengenes zonā, un es esmu priecīgs par to, ka tas ir noticis un mūsu komitejas locekļi arī ir atbalstījuši šo soli. Tātad es gribētu tagad dot vārdu jums, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāju kungs un godātie ārlietu komitejas biedru. Es esmu priecīgs par šo iespēju būt jūs vidū šodien. Tādā veidā uh, tiek turpināta igada tradīcija, kur jūs eh, pieminējāt, kas tātad katru gadu es esmu nācis jūs vidū, kopš es esmu 2005. Eh, gada novembrī kļuvis par Eiropas Savienības īpašo pārstāvu bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Un tas arī ataino Eiropas parlaments svarīgo lomu. Tā bija svarīga ne tikai nodrošinot pozitīvu lēmumu dalībvalstīs, valstīs, bet tādā veidā tika arī pierādīts Balkānu valstu piederīgajam, ka viņu centieni vainagojas ar panākumiem. Un es arī esmu piedzīvojis 18. decembrī notikušās svinības Rietumbalkānu uh, valstīs par šo bezvīzu režīmu. Es esmu arī pateicīgs Tālēr kungam par uh, rezolūcijas sagatavojumu un arī Hadzimarkakis kungam par viņa centieniem. Mēs esam saņēmuši delegāciju no ārlietu komitejas un no apvienotās eh, sadarbības komitejas puses arī bija apmeklējums februārī Skopjē. Šīs delegācijas ir eh, sniegušas lielu ieguldījumu attiecību uzlabošanā starp abu, starp abu valsts parlamentiem. Kā jau jūs sacījāt, 2009. gads tiešām šai valstī bija ļoti pozitīvs. Gads bija prezidenta un vietējās vēlēšanas, kas ļoti uzlaboja šīs eh, valsts eh, tēlu un bija arī novērotāji no ārzemēm. Un recembrī tika, um, rudenī tika uzlabots eh, reformu process un arī nodrošināta laba parlamenta darbība. Tādā veidā uzlabojās dialogs ar politisko partiju koordinatoriem, tas ir pastāvīgs dialogs, un pateicoties tam, lielas, li, liela daļa no Eiropas komisijas izvirzītiem standartiem var tikt sasniegti. Un es arī esmu priecīgs par to, ka tika noteikts datums, kad varētu sākt iestāšanās sarunas. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika ir pirmā valsts šajā reģionā, Rietumbalkānos, kas ir atrisinājusi robežu konfliktu ar Kosovu. Un ar to, protams, ir arī saistīta, saistīts tas fakts, ka šīs valsts eh, karaspēks eh, arī piedalās mieru uzturēšanas eh, spēku misijās. Un par spīti dažiem ļoti sarežģītiem momentiem, konkrēti šīs encyklopēdijas publicēšanai, kas eh, radīja saspīlējumu, tomēr tika panākt eh, dažādo kopienu līdzās, vierīgi līdzās pastāvēšanu. Es esmu jau vairākas reizes atkārtojas, un valdībā mēs vēl ar vienu atkārtojam par to, ka ir ļoti svarīgi atrast risinājumu. Ir bijušas eh, ļoti svarīgas sanāksmes starp abu valstu premjerministriem, un tās tad nodrošina uzticības atmosfēru. Un skaidrs, ka risinājums šajā jautājumā ir jāatrod. Nav nekādu šaubu par to, ka ja šie seši mēneši netiks izmantoti, pastāv risks, ka tālāka aizkavēšanās var radīt vēl tālāku saspīlējumu minori nacionālo kopienu vidū. uh, risinot uh, ārpus tā, ka vēl būtu jārisina šis uh, nosaukuma jautājums, ir arī citi izaicinājumi. Pagājušā decembrī es uzņēmu visu politisko partiju līderus, tā skaitā premjerministru pusdienās, un šī bija pirmā reize, kopš viņi visi tikās kopš eh, iepriekšējā jūlija. Tātad ir skaidrs, ka ir jāpanāk, lai dažādi politiskie spēki ar vien vairāk sadarboties, sadarbotos. Un ir jā, jārada pareizs paraugs, pareiza prakse, kā uh, valdība var arī sadarboties ar eh, pašvaldībām. Un visiem politiskajiem līderiem ir jāveltas savs enerģija, nevis uh, apmainoties ar pārmetumiem, bet tam, lai varētu rast kopsaucēju, risinot uh, robežu jautājumus un arī šīs valsts nosaukumu jautājumu. Svarīgs eh, fórums Šai ziņā ir, protams, Nacionālā padome Eiropas integrācijai. Tajā padomē sanāk kopā reliģijas kopienas, so, um, pilsoniskā sabiedrībā, visas pol, pol, pilsoniskā sabiedrība, visas politiskās partijas, un tādā veidā tiek meklēts kopsaucējs. Vēl viens svarīgs izaicinājums ir Ohrides pamatnolīgums. Tas ir vienīgais ietvars, kas var nodrošināt politisko stabilitāti par spīti etniskajām atšķirībām. Un tas ir darbs, kas vēl ar vienu turpinās. Un te nav runa tik daudz par eh, tiesību aktiem un to īstenošanu. Te vairāk ir runa par šo gaisotni, kas ir nepieciešama, lai Ohrids pamatnolīgumu varētu īstenot. Un tas, protams, arī ir saistīts ar izglītības nozaru. Pēdējo gadu laikā mēs e, ievērojām, ka pastāv bīstama tendence, ka dažādas etniskās kopienas tiek izglītotas dažādās mācību iestādēs. Pat labam tam ir pieliks punkts, pateicoties Nacionālo, e, pateicoties ECO minoritāšu komisāra darbībai un mācības valsts valodā albāņu skolās no pirmās klases ir novedušas pie uh, demonstrācijām. Un tas pierāda to, ka nav bijis pietiekoši daudz centienu sagatavot uh, gaisotni tā, lai šādu situāciju vairs nebūtu. Bet katrā ziņā ir skaidrs, ka abu valstu valdības pievērš šai problēmai lietu uzmanību, ņemot vērā tās jutīgumu. Tā tad jāsaka, ka progress lielā mērā ir panākts, tomēr ir jādara vēl vairāk, lai pašvaldības varētu strādāt šai virzienā. Ohridas pamatnolīguma ietvaros ir arī panākts, ka Albānijas kopiena tiek pārstāvēta vairākās uh, val, varas uh, iestādēs, taču ir problēma, problēma ar turku pārstāvniecību varas iestādēs un Romu pārstāvniecību. Pēdējo mēnešu laikā E, tendence ir e, izrādījusies pretēji, taču mēs mēģinām to novērst. Četru ir novērots jau četru gadu aizkavēšanās periods attiecībā uz uh, ūdens, uh, ūdens sadali, un līdz ar to tas arī ieviesīs uh, lielu aizkavēšanos uh, Eiropas Savienības ūdens likumdošanas ievērošanā. Te, protams, ir runa par ļoti efektīvu tiesību aktu īstenošanu, un te ir valsts administrācija jāstiprina, jo tieši tā ir atbildīga par likuma izpildes procesu. Tā tad ir novērojams progress, tomēr vēl ar vienu tas nav pietiekams. Aizturēšanas iestāžu, cietumu reforma arī ir jāīsteno, un Eiropas, eh, bet Eiropas eh, padomes eh, rezolūcijā izvirzītā prasība par spīdzināšanas metožu neizmantošanu tiek ievērota. Un vēl ir divas jomas, kurās ir vajadzīgi lieli uzlabojumi. Tas ir tātad pilsoniskās sabiedrības iekļaušana. Pilsoniskā sabiedrība būtu jāiekļaut daudz vairāk likumdošana, eh, lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos. Un otrkārt tā ir mediju neatkarība. Te ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un jābūt arī vai, labākām attiecībām starp uh, valdību un uh, medijiem, tā lai valdītu uzticēšanās gaisotne. Līdz ar to priekšstādātāju kungs es uzskatu, ka. Uh, šai, šai valstī lielākais izaicinājums ir turpināt 2009. gadā aizsākto progresu, un Eiropas Savienība būs tās tuvumā, lai palīdzētu tai īstenot š, tālāk progresu. Taču daudz kas būs atkarīgs no pašas valsts. Paldies! Grazie. Paldies! Paldies īpašā pārstāvi kungam. Tagad gribētu dot vārdu tālēr kungam, viņš ir referents par rezolūcijas eh, projektu par uh, eh, progresu, kas ir sasniegts bijušā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Es gribētu jūs lūgt, uh, varbūt runāt neilgāk par trim četrām minūtēm, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšēdētā. Thank you very much, Ambassador Fuere, for your work. Liels paldies. Liels paldies, Ervan Fuere, kungs, par jūsu darbu, par jūsu lielisko. Uh, š pašreizējās eh, Maķedonijas eh, situācijas pārskatu, un es domāju, šai ziņā mēs strādājam pie tā paša. Kas tad ir mūsu mērķi? Mēs vēlamies panākt pozitīvus uh, soļus šajā reģionā, pozitīvu attīstību. Iespējams, ka vēlāk man būs iespēja pateikt kaut ko vairāk par rezolūciju, ko mēs šodien šeit apspriežam, bet pat labam es koncentrēšos tikai uz jautājumu jums, kā jūs uzskatāt, kuras jomas varētu vēl piedzīvot pozitīvu attīstību starp diviem kaimiņiem, jo Grieķija ir Eiropas Savienības uh, Eh, pilnvērtīgu dalību valsts un eh, tās ziemeļa kaimiņš ir iespējamā kandidāta valsts. Jaunā sociālistiskā Grieķijas valdība ir panākusi zinām progresu kaimiņu attiecībās. Tagad ir radusies zināma, eh, zināms, ir radušās zināmas attiecības starp abām valstīm. Uh, Kā jūs uzskatās, kuri varētu, kuras jomas varētu būt turpmāk auglīgas šo abu valstu, es dalībvalsts un es kandidātu valsts attiecībās? Vai kaut kas e, notiek ekonomikas un kultūras sadarbības jomā? Paldies! Paldies tālēr kungam! Pasēlkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšēdētāji! Vispirms es gribētu pateikt, ka kolēģis Tālērs ir sagatavojis lielisku un ļoti līdzsvarotu ziņojumu. Interesanti bija arī izklāsti, ko sniedz mums Foeriekungs, bet tomēr gribētu uzdot viņam jautājumu. Viņš teica, ka spīdzināšanas konvencija nesot pilnībā uh, Uh, īstenot. Es gribētu jautāt, vai ir konstatēts kaut vai viens gadījums, uh, kur ir pārkāpta šī pretspīdzināšanas konvencija, un tad es gribētu aicināt uh, saglabāt taisnīgu. Taisnīgumu un pareizumu. Jūs teicāt, ka tas ir atkarīgs no Maķedonijas valdības, kā šīs lietas attīstās. Uh, bet eh, nosaukuma jautājums ir atkarīgs no divām pusēm, un Maķedonija jau ļoti daudz priekšlikumus ir izteikusi šajā nosaukuma jautājumā, kas tikuši noraidīti. Tas jau nav atkarīgs tikai no vienas puses, tas ir atkarīgs no divām pusēm. Un es gribētu skaidri teikt, ka tas ir pagaidu nolīgums, pastāv pagaidu nolīgums, eh, uz kura pamatojoties eh, iestāšanās saruna blokāde nav pieļaujama šī nosaukuma dēļ, un es domāju, ka šis div, pagaidu nolīgums. To vajadzētu piemērot Eiropas Savienībā un nevajadzētu kļūt par divpusēja e, jautājuma ķilniekiem, kas attiec uz minoritāšu jautājumu. Visas minoritātes ir pārstāvētas valdībā, un man ir jāsaka, ka es pazīstu ļoti labi šo valsti. Es ar visām minoritāšu pārstāvjiem esmu runājis. Mēs varētu būt priecīgi, ja mēs visās dalību valstīs Eiropas Savienībā uh, ja tur būtu tādi paši minoritāšu standārti, kādi pat laban ir Ma Maķedonijā. Paldies pasēta kungam. Kopas kundze uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Es uh, gribētu teikt sirsnīgi paldies Forē kungam par to, ka viņš ir atnācis šeit. Es gribētu teikt arī Tālēr kungam paldies kā referentam. Jā, tas ir ļoti līdzsvarots. Gribētu izteikt pāris komentārus par kompromisu grozījumiem. Vispirms es gribētu pateikt, ka Grieķijas valdība, kad viņa apmēram pirms um, pusotra mēneša uzsāka savu darbību, tā uh, veica iniciatīvu, lai atsāktu dialogu ANO līmenī. Un Grieķijas iniciatīvas uh, dēļ notika arī ministru prezidentu tikšanās eh, ANO paspārnē, lai pārvarētu šo sastrēgumu. Pirms sameta decembrī to nemžēl nevarēja izdarīt. Grieķija ir apņēmusies arī turpmāk meklēt risinājumu. Un eh, tā ir viena no svarīgākajām prioritātēm pašreizie Grieķijas valdībai. Bet tas viss notiek eh, ANO ietvaros. Un Grieķijas ārlietu ministra vietnieks Ņemičkungam sarunu vadītājam lūdza atbraukt uz Grieķiju un turpināt intensīvu dialogu. Es gribēju arī teikt, tas ir arī iemesls, kādēļ būtu vēlams, lai ANO ietvaros būtu norādīts uz to, ka tas ir ietvers, kur notiek šīs sarunām. To jau vajadzētu 4 eh, un 5 punktus ņemt vērā. Kompromisa grozījums numur 5. Tur ir teikts, ka uh, prakse un paziņojumi, no tiem vajadzētu attiek, attiekties, kas traucētu labām kaimiņu attiecībām. Un Grieķijai, jebkurā eh, gadījumā arī vismaz Bulgārijai, tas ir tā, ka ne š, viena ne otra valsts kaut kādā veidā šie, šos retoriskos smalkumus vai norādes uz seno pagātni nekad nav izteikušas, kas kaut kādā veidā apdraudētu šo labās kaimiņa attiecības. Paldies, paldies Kopas kundzē. Kačinkungs, divas minūtes. Grācie, prezidente. Gospod Forī, eh, dobrodor. Priekšsēdētāji. Es jūs sveicu šeit un apsveicu par um, Eh, Rietumbalkānos paveikto darbu. Bet es šeit gribēju runāt ne tikai par Maķedoniju, bet arī par jūsu iepriekšējo darbu Maķedonijā. Es zinu, ka jūs esat ļoti labi sagatavojies šim darbam, jūs saprotat, kādas ir emocionālās problēmas, kas jau gadiem ir faktiski bijušas šīs blokādes avots. Un lūk, tas šis uh, Nosaukuma jautājums ir palicis kļūst par tādu eh, klupšanas akmeni. Maķedonija ir parlamentāra demokrātija un ļoti daudz vārs ir premjerministra rokās. Ko mēs šeit varētu izdarīt? Lai stiprinātu Maķedonijas parlamenta uh, vāru un autoritāti, jo galu galā mums vajadzēs atbalstīt kaut kādu veidu kompromisu. Un uh, Maķedonijas parlamenta deputāti bieži ierodas Eiropas parlamentā, viņi ar mums ļoti bieži runā, bet šis galīgais lēmums joprojām viņiem ir milzīgs izaicinājums, un mums viņiem ir jāpalīdz, jo viņiem ir vajadzīga lielāka pašpārliecība. Nākošais jautājums, kas ar to ir saistīts, ir e, tas, e, ka gan Melnkalnes, gan e, Horvātijas parlamenti ir atbalstījuši parlament, Eiropas parlamenta rezolūciju par Srebrenicu, bet Maķedonijas parlamentā tas tā nenotika. Un tad, kad es runāju ar viņiem, ar parlamenta deputātiem, man bija tāda sajūta, uh, kādas tad būs sankcijas no Belgradas puses, ja viņi tā izdarīs. Tātad, ko mēs varētu darīt, lai palielinātu mūsu eh, kolēģu ticību saviem spēkiem? Mm, paldies, Kačina kungs. Salvarakis kungs nākamais. Ir vārds. Priekšādātāja, es Forē kungam kungu klausies ar ļoti lielu uzmanību, un viņš runāja par daudziem punktiem, kas uh, arī uh, eh, Tālera kungs pieminēja vairākus punktus. Mēs jau varētu teikt, ka Kopenhāgenes kritēri ir izpildīti, un nav nekāda šķēršļa uh, šīs valsts cētā uz Eiropas Savienību, bet mēs tomēr nedrīkstētu uh, neieraudzīt, ka mums šī uh, valsts ir jebkādā formā jāatbalsta, lai tā varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Protams, ja tiks izpildīt priekšnosacījumi, kas ir spēkā arī apvienotajās nācijās, un pat labāk ANO ietvaros ar uh, sarunu vadītāju iestādu notiek sarunas uh, tieši raugoties uz iestāšanos Eiropas Savienībā kā mēķi šai valstī. Foriekungs teica, ka šī problēma uh, varētu radīt tādu pārpratumu vai šaubas par tā saucamo enciklopēdijas jautājumu. Šajā enciklopēdijā ir teikts, ka blakus nosaukumam šai valstī tā, eh, tā ir eh, izrādies ekspansīvas tieksmes attiecībā pret Grieķiju. Tas eh, šeit ir runa par Tesalonieko pilsētu, un tā ir otrā lielākā pilsēta Grieķijā, un es domāju, ka šis šaubīgais izteikums šajā enciklopēdijā uh, Uh, rada neusticību un ir, uh, varētu būt šķēršļis uh, šis valsts iestāšanās procesa Eiropas Savienībā. Jūs redzat, un jūs, visi mēs redzam, kādas problēmas ir šajā valstī, bet es domāju, ka vajadzētu būt arī reāliem. Fariekungs, es gribētu jūs lūgt atbildēt uz šo jautājumu par to, kas ir rakstīts šajā enciklopēdijā. Vai jums ir šāda informācija par sarunām? Nemeča kunga vadībā, un es gribētu zināt, vai sabiedrībai ir kļuvis zināms par Grieķijas eh, deputātu pozitīvo gatavību par to parūpēties, lai šīs valsts iedzīvotāji varētu baudīt brīvu pārvietošanos. Paldies, paldies Salavi Rakos kungam, un tagad vārds eh, ir īpašiem pārstāvim Forē kungam. Varbūt 5-6 eh, minūtes varētu atbildēt uz jautājumu. Paldies! <clears throat> Thank you very much, uh, honorable. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies uh, par jūsu uzdotiem jautājumiem. Es, uh, viņus, es uz tiem centīšos atbildēt tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti. Vispirms Kāler kungam. Uh, Man šķiet, ka ir nepieciešams uh, stiprināt savstarpēju uzticēšanos divos līmeņos - politiskajā līmeņu, līmenī, kur mums bija šī tikšanās ar diviem premjerministriem, kas neapšaubāmi palīdzēja, tā teikt, laust pirmo ledu un radīt pozitīvāku klimatu, bet, uh, protams, ka ir vajadzīgs vēl šādas sanāksmes un arī citas tikšanās. Vietējā līmenī ir patiešām liela nepieciešamība veicināt sadarbību, un mums ir daži lieliski piemēri. Uh, Uh, kontaktiem starp cilvēkiem uh, abās uh, robežas pusēs. Es esmu apmeklējusi daudz šos kultūras projektus, kas apvieno šīs te kaimiņu kopienas, kas realizē un strādā uz vienu mērķi. Mums ir jauna programma ar Grieķiju, jauna priekšlikuma, taču, diemžēl, notiek kavēšanās, un, diemžēl, no Grieķijas puses, un mēs aicinām Grieķijas valdību uh, censties pātrināt šos procesus. Uh, šeit ir ieskaitīti noteikti līdzekļu apjoms, un ir svarīgi uh, attīstīt līdzīgas programmas, kādas ir jau realizētas uh, starp citus, starp Albāniju un Bulgāriju. Un šādi kontakti mm, starp cilvēkiem uz vietām ir ārkārtīgi svarīgi. Atbildot posēlt kungam, nu, uh, Nav varētu, nevarētu teikt, ka Odihira vienošanās ir kāds liels e, pretrunas, taču jāsaka, tas ir teksts, kas ir kurā e, komentāri no vietas, ko, ko tulka diemžēl nedzird. Es runāju par Eiropas padomas e, pretspīdzināšanas uh, Eh, konvenciju, vai jūs zināt kaut vienu gadījumu, kad tā tika pārkāpta. Runājot par uh, spīdzināšanu, ir bijuši daudz uh, komitejas ierosinājumu jau kopš 2007. gada, un, diemžēl, uh, tie nav ieviesti. Es esmu apmeklējis cietumus, un esmu redzējis es diezgan briesmīgos apstākļus. Uh, kādos dzīvo šeit ieslodzītie un ir valdības apņēmība, taču šeit notiek ļoti liela kavēšanās šīs rekomendācijas eh, īstenot saskaņā ar Eiropas padomas konvenciju. Es nevaru atbildēt uz šo konkrēto jautājumu, nevaru pateikt, ka nav nekādu tīsilpē. Un, protams, ka Nimits process ir oficiāls process, eh, ko um, iedibinājusi drošības padomas rezolūcija, lai tiktu galā ar pamatjautājumiem. Un tas tā arī ir turpinājies, bet es esmu pārliecināts, ka uh, divpusēji kontakti varētu papildināt uh, šo te stimulus un, un, un divpusējie kontakti ko mēs um, aizsākam jau rudenī, varētu nākotnē turpināties. Un tas varētu Nimits kungam, tad, kad viņš ieradīsies reģionā, tiešām palīdzēt uh, pie kaut kā jau konkrēti strādāt. Jo kas tad ir nepieciešams? Principā ļoti skaidra um, centiena no abām pusēm apņēmība rast uh, risinājumu. Un Nimits kungam būs jāspēlē izšķiroša loma, lai to paveiktu. Atbildot, kači, atbildot Kačina kungam, es jau sacīju, ka ir vienošanās veidot parlamentāru institūtu ar Čehijas un Šveicas valdību palīdzību, veidojot tādu nacionālu demokrātisku institūtu, un tas noteikti dos parlamentam lielāku kritisko masu, ar kuru realizēt savu lomu. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jāpieliek lieli pūliņi eh, no visu valstu puses, lai panāktu samierināšanos. Un man nešķiet, ka vajadzētu no parlamentam Skopjē par kaut ko satraukties par to, kā, ka varētu sekot slikta reakcija no Serbijas. Jo galu galā tas ir visa reģiona interesēs, Un, diemžēl, enciklopēdija, par kuru ir runa, ir tiešām šī te zaudētā uh, samienāšanās iespēja, jo faktiski tā atvēra uh, veselu virkni jautājumu. Un tas tā varēja kliedēt uh, šo te dažādu aizspriedumu gaisotni. Uh, Un eh, valdība sevi ir distancējusi no enciklopēdijas, šīs enciklopēdijas, tā nav piešķīrusi tā finansējumu, taču tā tikai parādīja, ka ir vajadzīgs vēl ļoti daudz darba ieguldīt Balkānu reģionā. Tādēļ es ceru, ka Eiropas Savienībai ir jāveltī vēl vairāk pūļu, lai uh, virzītu uz priekšu samierināšanu gan šajā reģionā, uh, gan arī Tā kā tieši tāpat kā tas ir Āfrikā. Nē, bet jūs pārbaudiet, saka deputāts no vietas. Kas tad tur te enciklopēdijā ir teikts? Nē, e, es atvainojos, saka priekšstādētājs, šo dialogu mēs pašlaik nevaram izvērst e, tādā formā. Atļaujiet e, Forekungam pabeigt. Jā, es zinu, ka jūs labāk, kā es zināt, ka pat tad, uh, ja ir kaut kādas sadarbības iespējas, e, kas veicinātu multitehnisku attiecību veidošanu, neko nevar pieņemt kā pašu par sevi saprotamu. Ir nepārtraukti e, jāveido šis uzticības klimats un jāveido cieņa pret e, cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām. Tālāk vārds Kukana kungam. kas atbild par attiecībām ar Dienvidosmiem Eiropas valstīm. Paldies, es priecājos, ka Foriekungs ir šeit un apņēmības pilns strādāt, runājot par rezolūcijas priekšlikumu, par eh, pre, progresa ziņojumu, par uh, Fairom. Uh, Es vēlētos apsveikt Tāleru kungu un apsveicu arī viņa sadarbības garu, sagatavojot šo dokumentu. Es vēlētos pateikt arī visiem maniem kolēģiem, kas ļoti aktīvi iesniedza grozījumus. Es domāju, ka uh, šis dokuments ir labi līdzsvarots un es rekomendēju to atbalstīt. Mani ieteikumi galvenokārt ir saskaņā ar referenta priekšlikumiem. Uh, Nedaudz par izvērtējumu. Runājot par pozitīvo, mēs tiešām esam redzējuši progresu, ko Fairam ir paveicis, cenšoties sasniegt kritērijas, lai uzsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Ekonomiskie, politiskie, kā arī e, citi kritēriji kas palīdzētai tik galā ar tālākām prasībām, lai kļūtu par dalību valsti. Eh, arī pamatnosacījumi vīzu liberalizācijai ir eh, realizēti. Un būtībā es domāju, ka eh, sarunu uzsākšana ir pozitīvs solis, bet runājot par negatīvo, joprojām ir jautājuma joms, kur mēs vēlamies redzēt vairāk centienus, īpaši runājot par valsts administrāciju un tiesu varas sistēmu reformu, cīņu pret uh, korupciju, visu minoritāšu iekļaušanu sabiedrības dzīvē. Un visumā pozitīva attīstība Maķedonijā ir vērojama, un es rekomendēju atbalstīt tos grozījumus, kas eh, kalpoties šim mērķim. Es atbalstu arī kompromisu grozījumus, kas tika sagatavot kopā ar referentu. Paldies! Paldies, Kukan kungs! Vārds Kirjov kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Bija viens tāds ļoti nopietns gadījums, kas izsauc sašutumu Bulgārijā. Tas bija Tā bija māte, kas ar krūti vēl baroja bērnu, un viņa trī, uz trim mēnešiem tika apcietināta, un tad viņa lūdza, pras, eh, tad viņa lūdza satikšanos ar vēstnieku, un viņa bija lūgusi, lai viņas uh, <clears throat> vīram tiktu dota iespēja uh, tiktu piešķirta tāpa, lai arī, viņa varē, lai arī viņš varētu būt klāt ar viņu tur un ar savu bērnēm. Tāds bija oficiālais uh, uh, oficiālais pamatojums. Taču pamats principā bija tāds, ka viņa bija Bulgārijas, uh, bulgārieti. Un mūsu, uh, mūsu darbības dēļ visi, visi uh, Bulgārijas uh, deputāta, visi Bulgārijas deputāti uzrakstīja vēstuli, un tad tā rezultātā viņi tika atbrīvot divas, pirms, divas nedēļas pirms trīs mēnešu termiņu beigām. Bet viņas vīrs vienalga netika pielaists. Un kopš kura gadījuma šādi cilvēku tiesību pārkāpumi nav uzskatāmi par uh, starptautisko tiesību daļu, kāpēc tas tiek risināts tikai divu valstu starpā. Bet mēs redzam konkrētu šeit gadījumu, ka te bija cilvēka tiesība pārkāpums, un uh, šī sieviete vēl ar vienu nav redzējusi savu meitu. Kornelisen kungs lūdzu uz divām minūtēm. Uh, Kornelisen kundze. Lunāčekas kundze runā. Es sākšu ar šo eh, nosaukumu, valsts nosaukumu lietu. Šķiet, ka visus tas nodarbina. Protams, ka risinājums ir jāroda. Un eh, nacionālā retorika no abām pusēm ir jāpārtrauc. Un abām pusēm ir jāraugās uz nākotni nekā uz labāk, uz nākotni nekā uz ļoti veco pagātni. Taču šī nosaukuma rašanai, protams, nevajadzētu būt priekšnoteikumam iestāšanās sarunu uzsākšanai. Un tas attiec uh, uz vairāk nekā tikai uz šo gadījumu. Tas attiec uz arī uz manu valsti uz Nīderlandu saistībā ar uh, Islandu un arī patiesībā uh, arī uz eh, Kipru, saistībā uz Turciju, ar Turciju. Un te ir arī Slovēnijas problēmas ar Horvātiju, un tomēr tas netiek uzskatīts par eh, šērsli turpmākajām iestāšanās sarunām. Tāpēc es gribētu ierosināt, lai visi atbalsta mūsu grozījumu 57 un tajā minēts, ka jebkurām šādām problēmām nebūtu jākļūst par šķērsli sarunām, iestāšanās sarunu uzsākšanai. Manā skatījumā tas, vai valsts ir eh, sasniegusi zināmu līmeni, ir redzams pēc tā, kā tā attiec pret viss neaizsargātākajai vājākajiem pilsoņiem, piemēram, sievietēm vai romiem. Un šai ziņā es gribētu uh, piedzīvot to, lai tiktu pārstraukta diskriminācijas tiesību aktu pieņemšana, diskriminējoša tiesību aktu pieņemšana, un lai arī tiktu pārtraukti jebkādi diskriminējoši pasākumi. Un tas attiecas arī uz uh, cilvēkiem, kas tiek diskriminēti pamatojoties uz seksuālo orientāciju. Runātāja tiek pārtraukta. Uh, paldies, Lunačeks kundze, Janāko kundze lūdzu. Paldies uh, Fuarē kungam par viņa komentāriem. Man ir daži komentāri par eh, kompromisa grozījumiem šajā rezolūcijā. 4, 4 un 5 grozījums. Tie neiedaras citu grozījumu kontekstā, jo īpaši 4. grozījums. Tajā ir runa par abiem premjerministriem, bet te nav runa par to, ka, ka šīs sarunas notiek apvienoto nāciju organizācijas paspārnē. Un piektajā grozījumā atkal nav nekas minēts par ANO lomu. Un daži no kompromisiem šķiet nemaz neatiecas uz uh, tiem grozījumiem, uz kuriem tie varētu būt attiecināti. Daži attiec uz oriģinālo ziņojumu, citi uz kaut kādiem komentāriem vai pro propagandiski propagandas elementiem no bijušās Maķedonijas republikas, bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas puses. Un tur netiek ņemts vērā tas, kas notiek kaimiņu valstīs. Bet mums šķiet, ka te būtu jāņem vērā tas, kas notiek, kā šīs te bijušās Dienvidslāvijas Repu republikas Maķedonijas kaimiņu valstīs. Lasot dokumentu, rodas iespējas, ka te jau tiek paredzēta iespēja, ka varētu izgāzties šīs iestāšanās sarunas citu valstu dēļ. Mēs nevaram vainot citas valstis šai lietā, jo nosaukuma jautājums ir patiesībā priekšnosacījums tam, lai valsts vispār varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Angurāki kungs, lūdzu, divas minūtes jums, saka priekšsēdētājs. Paldies, saka Angurāki kungs. Es noklausījos Foreikunga priekšlasījumu, un es arī izlasīju šo rezolūcijas priekšlikumu. Un ir redzams, ka kaimiņu valstīs e, ir centieni uzlabot situāciju un uzlabot arī attiecības eh, šai reģionā starp valstīm. Nosaukuma problēma pieprasa labu politisko gribu no abām pusēm, protams. Un mums ir mm, jāturpina šie centieni, jo es domāju, ka risinājums ir atrodams. Forei kungs sacīja, ka ir e, saspīlējums saistībā ar dažām minoritātēm šajās valstīs. Fuerē kungs, vai jūs uzskatāt, ka šim jautājumam ir sakars ar lielajām ekonomiskām problēmām, kuras piedzīvo šīs valstis? Es tam personīgi nevaru piekrist. Es domāju, ka lielais bezdarba līmenis ir daļa no problēmas, un arī arotbiedrība tiesības netiek ievērotas. Un strādājošās sievietes, sievietes, kas strādā tekstila industrijā, ir paudušas viedokli, eh, ka viņu situācija pat labana ir nožēlojama. Ja Eiropas Savienība neizveidos politiku, uh, lai, atba, lai risinātu šādu veidu etniskās problēmas, tad būs tikai ļaunāk. Vai jūs tam varat piekrist? Nē, to kundze lūdzu. Pils paldies. Priekšsēdētāji. Es gribētu savas uh, grupas, ALDE grupas vārdā ierosināt mutisko grozījumu Tas būtu grozījums mūsu zaļo kolēģu ierosinājumā par eh, divpusējām sarunām. Mēs to jau apspriedām, tā ka mēs runājām par eh, paplašināšanos. Eh, es savā ziņā atvainojos par to, ka mēs jau principā to skaram. Mēs gribam, lai 19. grozījumā beigās būtu teiks par šāds teksts, ka būtībā e, uzsver, ka divpusējās sarunas ir jārisina no abu pušu puses. Ja šāds risinājums nebūs, tad uh, Eiropas Savienībai ir jāpalīdz šai ziņā. Ja šie uh, disputi netiks, šie strīdi starp kaimiņu valstīm netiks atrisināti, tad Eiropas Savienība uh, pārtrauks iestāšanās sarunas, līdz šie strīdi tiks atrisināti. Es domāju, ka ir pārāk eh, viegli uzskatīt, ka šādi uh, strīdi kaimiņu valsts starpā nevarētu būt par šķērsli iestāšanās. Un mums jādara viss, lai mēs šos šķēršļus mm, novērstu. Lielas paldies! Yeah nostra riunione prevede. Eh... Paldies, priekšstādātājs. Mūsu sanāksmē ir divi pamatrunātāji, Tālerkungs un eh, Ervani Forē. Ir vairāki eh, jautājumi, kas patiesībā tika Uh, adresēt Ālerkungam. Varbūt jūs varētu īsi atbildēt uz tiem. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Tālerkungs. Es uzskatu, ka darbs par, uh, pie šīs rezolūcijas kopš novembra ir ļoti lielā, lielā mērā progresējis. Tas īpaši attiec uz pieciem kompromisa grozījumiem. Uh, un eh, tajos ir paredzēti iespējamie rezultāti. Starp visām politiskajām grupām ir bijusi konstruktīva sadarbība šajā jautājumā, un es par to esmu ļoti gandarīts. Kas ir mūsu mērķis? Vispirms mēs gribētu eh, iedrošināt Maķedoniju eh, rīkoties atbilstoši Eiropas Savienības prasībā. Tāpēc mēs uh, ierosinām ambiciozākas reformas dažās jomās un mēs ierosinām arī aktīvi meklēt risinājumu saistībā ar nosaukumu. Tas ir skaidri norādīts rezolūcijā un tās grozīmos. Mums ir arī citi mērķi. Mēs gribam nodrošināt to, ka mēs visi arvien vairāk apzinātos, ka mēs esam atbildīgi par reģiona uzlabu, situācijas uzlabošanos, par ekonomisko un politisko situāciju. Mums jāzina, kāda ir pašreizējā situācija. Tā nav neitrāla. Tā nav neitrāla tā ziņā, nu labi, nekas nav noticis. Status quo ir negatīvs jo Rietumbalkāna tāda kā ritens, virzoties uz jauno, jauno dalībvalsts status, šī valsts tad progresē, un to pierāda šis te vīzu atcelšanas lēmums. Bet, ja Rietumu Balkānu reģions apstājas, tas vienkārši nokrīt, un mums ir jādara viss, lai panāktu, ka tā kustība mūsu virzienā turpinās. Un tā ir arī šo kompromisu grozījuma virsība. Un uh, vairumā konkrētu gadījumu, kad vien uh, konkrētu grozījumu gadījumā, mēs mēģinājām to tekstu veidot tā, lai tā kā esot būtu tieši tādi. Un ir Aldes un zaļo ierosinātais grozījums. Varbūt man nepatīk uh, konkrētais teksts, bet vispār es uzskatu, ka uh, par to mēs balsosim plenārsēdē, un tad mēs redzēsim, vai mēs varam atbalstīt šādu tekstu. Un es uzskatu, ka mēs esam paveikuši lielu darbu visu kopā, un tas attiec uz visām politiskajām grupām, nu tad turpināsim mūsu darbu. Paldies! E, relatore. Jā, paldies. Referenta kungs, es gribēju vēl kaut ko pajautāt. Tik uzdoti jautājumi par šo tematu, vairāk jautājumu nekā par citiem jautājumiem. Šie šķēršļi un divpusējie konflikti, to jau vairāk runātāji pieminēja. Kāda ir jūsu attieksme pret to, pirms plenāsies? Varbūt būtu labi to vēlreiz noskaidrot, lūdzu. One of my position is that uh, uh... Nu, viens no maniem viedokļiem vai nostājām, un tekstā tas arī parādās, ir sekojoši. Mēs atbalstām vienošanos, kas būtu pieņemama no abām pusēm. Attiecībā uz tekstiem, kur ir rakstīts, ka divpusējiem konfliktiem nevajadzētu ietekmēt kandidātu valti, valstu iestāšanās eh, procesu. Es eh, neesmu apmierināts ar konkrētā piedāvātā teksta kvalitāti, un tāpēc to neatbalstu. Taču lēmums kaut tiks pieņems jebkurā gadījumā. Es domāju, ka tā ir tā diezgan, eh, diezgan riskanta daļa šajā varbūt tādā diezgan uh, labajā risinājumā savā ziņā. Mm, objektīvi pastāv kaut kādi divpusēji neatrisināti jautājumi, un viņi kaut kādā veidā gadiem uh, kaut kādas procesas kavē, un tāpēc diez vai to tā vajadzētu atstāt. Paldies par šo paskaidrojumu, un es gribētu jūs lūgt, cik vien iespējams atrast tādu kopīgu tekstu, jo tas ir ļoti būtisks punkts. Tagad mums, eh, diemžēl, jau daudz laiks ir pagājis, un uh, mums eh, tomēr par to būs jāpanā arī vēl ar referentu kungu. Tagad gribētu dot jums vārdu, Fore kungs, līdz pieciem. Mums vēl ir pāris minūtes laika. Tagad jums vārds lūdzu. Thank you very much. Uh... Liels paldies, prie, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu atbildēt uh, Kirlovu kungam. Mēs saņemam daudzus lūgumrakstus, daudz petīcijas par problēmām, ar kurām saskaras kaimiņu valstu un uh, šīs valsts pilsoņu ļoti, ļoti daudz petīciju. Ja man katrā gadījumā būtu eh, jādara, eh, jā, jārīkojas, tad man būtu jāpārveido savs amats, tas kļūt par lūgumrakstu amatu. Bet mēs vienmēr atgādinām eh, valstīm par uh, Eh, tiesības sargājušo iestāde reformu un par mūsu standartiem, un mēs uzraugām visu šīs reformas, taču tas nav manā kompetencē iejaukties šādos petīciju gadījumos. Bet runājot par Romu diskrimināciju un uh, vardarbību pret sievietām, sievietēm, es domāju, ka Parlaments ļoti labi apzinās šo problēmu un ir vairāki projekti, kurus mēs kā Eiropas Savienība finansējam, lai risinātu šīs problēmas, tā skaitā arī vardarbību pret sievietēm un arī citus uh, problemātus jautājumus saistībā ar diskrimināciju. Mēs esam ierosinājuši uh, likumu pret diskrimināciju, un mēs esam ierosinājuši, lai valdība iesaista visus sabiedrības līmeņus, lai nodrošinātu, ka šis likums iesaista visus un arī uh, izpilda Eiropas Savienības direktīvu prasības. Un atgriežoties pie ekonomiskās dimensijas un saspīlēt, saspīlētām attiecībām starp etniskajām uh, kopienām. Protams, tā ir problēma, taču šī nav galvenā problēma. Ekonomiskā situācija šajā valstī ir sarežģīta. Ir apmēram 30% bezdarbnieku, tā skaitā daudz jauniešu, un eh, ir daudz cilvēku, kur, ja jūs braucat cauri valstī gaišas dienas laikā, var atzēt, ka viņam nav darba. Taču šai finanšu krīzes kontekstā tika īstenots vairākas, vairāki pasākumi, un mēs darīsim visu, lai nodrošinātu, ka šīs. Eh, marginalizētās kopienas gūsta atbalstu no valdības un arī finansiālu atbalstu no budžeta. Un tie tad būtu mani komentāri priekšādādāja kungs, un es vēlreiz gribu pateikties jums par šo iespēju. Izteikti, iespējams, es neatbildēju apmierinošos visiem jūsu jautājumiem, bet es uzskatu, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos iepriekšējā gadā uh, panākt, tā, lai šīs seksmes tad eh, varētu turpināt arī nākošo mēnešu laikā, un tā ir mūsu viskarstākā vēlēšanās. Paldies! Paldies, priekšēdētājiem! Cienījamies īpašais pārstāve, kungs, tas bija ļoti interesanta diskusija, kas attiec uz grozījumiem, kas eh, laika trūkuma dēļ nevarēja tikt pārnots. Gribētu referenta kungu lūgt eh, pārnot to divpusēji. Uh, lūdzu vēl pirms rītdienas balsojuma. Un tad atrast risinājumu kolēģiem, kuri nesaņēma iespēju izteikties. Paldies! Gribētu atvadīties no jums, un tagad mēs varam pārēt pie nākamā darba kārties punkta. Priekšlikums rezolūcija par Horvātijas 2009. gada progresa ziņojumu par Horvātiju. Referentkungs ir Svoboda, un eh, jums tagad būs vārds. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies priekšsēdētājs, runāšu ļoti īsi. Mums bija saruna arī ar ēnu referentiem, kur mēs esam atraduši jau arī vienošanos. Noteikti ir arī uh, ne, nedaudz punkti, ko mēs varēsim arī atrisināt balsojumu laikā. Vispirms es gribētu runāt par jautājumu par starptautisko kara tribunālu Hāgā. Tur situācija ir tāda, ka mēs uzklausījām Brāmets kungu šodien Mums jākonstatē, ka vismaz Brāmets kungs tur vēl pastāv neliela atšķirība starp to, ko viņš uzskata par nepieciešamu un eh, to, ko Horvātijas valdība dara. Es Es atvainojos, Svabodas kungs. Eh, es patiešām gribētu lūgt tos, kur grib iziet tagad no zāles. Dariet to lūdzu mierīgi, lai jūs netraucējat darbu gaitu. Tagad lūdzu svabadas kungs. Jā, tas nav, nedod man iespēju teikt, ka tiešām jau pastāv pilnīga sadarbība. Tādēļ es domāju, ka vajadzētu saklabāt kompromisu formu, kāda tagad jau eksistē. Kā jau es teicu, uh, pastāv šī atšķirība. Šī sadarbība, eh, šī atšķirība nav sevišķi liela, tāpat es dievam ir pietiekami maza, bet mums vajadzētu kopā signālu, radīt signālu Horvātijai, lūdzu sasprindzināties, lai varētu pārvarēt šo nelielu atšķirību. Otrakārt, mūžīgā tēma, kas attiec uz eh, tiesu reformu, ieskatot arī cīņu pret eh, korupciju. Horvātija tur ļoti daudz pēdējā laikā ir izdarījusi. Protams, ka tas ir jāturpina šis darbs, bet es domāju, ka valdība jaunā premjerministra vadībā ļoti daudz ko ir paveikusi jau, lai ļoti skaidru signālu raidītu neviens. Vienalga, cik augsta būtu, ka augsts būtu viņa amats, uh, var tikt izslēgts no šīs uh, tiesiskās cīņas pret korupciju. Treškārt, attiecības starp Slovēņiem un Horvātiem, protams, ļoti ir uzlabojušās kopš uh, pagājušās reizes. Es ļoti priecājos par to, ka Slovēnija un Horvātija ir vienojušās Horvātija šo vienošanos parlamentā jau ir ratificējusi, un es ceru, un es eh, domāju, ka kolēģis Broks jau ir iesniedzis grozījumu, ka arī Slovēnija drīz varēs eh, ratificēt šo nolīgumu. Pēdējais punkts ir datums. Vienmēr ir diskusijas par eh, iestāšanās datumu. Mēs esam ļoti piesardzīgi. Tas ir tas kā mērķa datums, ar nosacījumu, ka Horvātija izdarīs visu. Šis mērķa datums varbūt nebūs 2010. gada vidus, bet, teiksim, 2010. gada gaitā. Neviens nevar pateikt, vai sarunas tiks noslēgtas, bet tas ir mērķis. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka tās var tikt noslēgtas, ja Horvātija izdarīs visu, lai atrisinātu vēl pastāvošās problēmas. Kā jau es teicu, nelielas atšķirības vēl pastāv. Bet būtībā es domāju, ka mēs uh, pēc iespējas kopā, pēc iespējas spēcīgi mums vajadzētu rīkoties, un mēs, mums būs rīt balsojums, un mēs rēdīsim signālus, it īpaši Horvātijai. Tas nelielās atšķirības, nelielie centieni, kas Horvātijai vēl jādara, tas viņiem būs jāizdara. Tur mēs neatkāpsimies, lai 2010. gadā varētu to visu noslēgt. Protams, arī padoms un komisijas virzienā ir jādara viss, lai tas būs iespējams. Un uh, arī kaimiņu attiecībām starp Horvātiju un Sloveniju. To mēs vēlamies aicināt, lai sarunas, vai teiksim, kā līgums, lai tas patiešām pilnībā tiktu ratificēts, lai viss process varētu tikt uzsākts un turpinās, un gal galā tiktu atrisināt šī divpusējā problēma. Tas attiecas arī uz nelielām divpusējām problēmām starp Horvātiju un citiem kaimiņiem. Īpaši tas ir pozitīvs ziņojums kopumā. Ceru, ka tas ir parast, pēdējais normālais progresa ziņojums, parastais. Es būtu priecīgs, ja varētu jau sastādīt ziņojumu, pamatoties uz sarunu rezultātiem. Bet, kā jau es teicu, tas nu, gal galā ir attiecīgs arī no tiem centieniem, kas Horvātijai vēl ir jāizdara. Paldies! Paldies! Referenda kungam Pasaut kungs, divas minūtes. Priekšsēdētā kungs, es gribētu teikt paldies Vabats kungam par viņa lielisku veikto darbu un arī viņiem, viņam un visiem pārējiem ēnu referentiem. Paldies par ļoti labo sadarbību. Es patiešām domāju, ka ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Lielākajā daļā punktu mēs esam arī vienās domās, varbūt pastāv drusku atšķirības. Gribētu tikai īsumā pieminēt dažus punktus kompromisu grozījumos. Es domāju, ka kolēģis Svoboda tas, ko teica Brameca kungs, mums liktu padomāt, vai varbūt otro daļu. Te ir divas daļas - dalītais balsojums. Tātad pirmajā kompromisā varbūt otro daļu varētu izņemt šeit ārā. Jo Bramets kungs ļoti skaidri teica, viņš jau nezina, vai šie dokumenti vispār eksistē. Tas bija ļoti skaidrs izteikums. Un arī viņa pārējie formulējumi bija ļoti piesardzīgi ārkārtīgi piesardzīgāka nekā tas, ko mēs līdz šim viņ, no viņa esam dzirdējuši. Tādēļ es gribētu lūgt vēlreiz padomāt, vai varbūt šo daļu varētu svītrot vai no, noformulēt savādāk, proti grozījumā numur viens. Otrajā grozījumā mana politiskā grupa ir pret to, jo mēs teicām, ka šie jautājumi ir uh, ietvar ziņā, ja pamatziņojumā, tas bija mūsu priekšēdētāja ziņojums, un nevis uh, nevajadzētu to katru, attiecībā uz katru valstu savādāk formulēt. Piemēram, attiecībā uz Maķedonijas bija pavisam savādāk nekā attiecībā uz Horvātiju. Es domāju, ka šis jautājums te nemaz neiederas, bet tas ir īpaši mūsu politiskās grupas viedoklis. Par trešo kompromisu, tur mēs pilnībā piekrītam. Tieši tāpat arī trim uh, mutiskajiem grozījumiem, kas ir brīnišķīgi. Es domāju, ka viens pārpratums ir sekretariātā radies. Es gribētu vienkārši to īsumā pieminēt. Mutiskajā grozījumā numur divi manuprāt, mēs runājot ar ēnu referentiem, vienojāmies par to, ka mēs punktu ar sekojušiem grozījumiem tur vajadzētu saskaņot ar Horvātijas uh, konstitūciju, to vajadzētu izlēst, un līdz plenārs uh, eh, sēdē noskatē, vai patiešām tā ir, un mēs gribējām sākotnējā tekstā, mutiskajā grozījumā, palikt pie sākotnējā teksta, līdz kamēr šis jautājums tiks noskatīts līdz plenārsēdēm. Lūdzu, pieņemiet to zināšanai, pārbaudiet. Citādā ziņā šis mutiskais grozījums ir brīnišķīgs. Paldies. Nākamais Vēglkungs, divas minūtes. Uh, Pridružu bija sev vienmēr pretgovornikumā, da je... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu piebiedroties abiem iepriekšējiem runātājiem. Tad, kad viņi saka, ka, tas ir ļoti, ka tā ir ļoti pozitīva, optimiska rezolūcija. Es domāju, es arī esmu priecīgs par labo sadarbību politisko grupu starpā parlamentā un arī starp tiem, kas aktīvi bija iesaistīti fin, beigu varianta izstrādē šajā rezolūcijā. Būtībā es varu sacīt, ka vērtējums ir pozitīvs, taču ir arī daži kritiski punkti, kas Horvātijai būtu jārisina. Daži problemātiski jautājumi. Un es domāju, jaunā valdība ar jauno premjerministru ir jau labs signāls tam, ka Horvātijai ir skaidra pieeja saistībā ar uh, cīņu pret uh, organizēto noziedzību un uh, kara noziegumiem. Karš Horvātijā noveda pie eh, daudz cilvēku iziešanas no šīs valsts, un eh, ir arī daudz serbu, kur gribētu atgriezties Horvēt, Horvātijā, un es domāju, ka ir pareizi, ka šis ziņojums norāda, ka Horvātijai ir pienākums arī likumdošanas ziņā nodrošināt to, ka šie bēgļi var atgriezties valstī un arī eh, nepareizos eh, nodarījumus vērst par labu. Un Horvātija un citas valstis, eh, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, nevarēs lietot kopīgo valodu. Nav tādas lietas kā dienvidslāvu valoda, tāpēc es gribētu mudināt jūs būt eh, iecietīgiem pret daudzām valodām, kas varētu tikt izmantotas. Paldies, Vēgal kungs. Brandners kundze, divas minūtes. Um, thank you for. Paldies ka jūs mums pastāstījāt par šo ziņojumu, un es domāju, ka arī kompromisa grozījumi bija ļoti labi, un mēs arī augstu vērtējam Horvātijas progresu tās ceļā uz pievienošanos ES. Un ir vēl ar vienu problemātiski jautājumi. Un arī šai ziņojumā atainojas tas, ka ir vēl dažas lietas, kas ir jāuzlabo, un mēs pastāvam uz to, ka šī virsība jāturpina. Un vēl ir uh, svarīgi jautājumi par minoritāšu tiesību un cilvēku tiesību un tiesiskuma ievērošanu. Protams, ka ir uh, novērojams uh, progress likumdošanas jomā, taču e, nav īsti laba šo tiesību aktu īstenošanas. Gribētu, lai tas atainotos um, grozījumos. Un es esmu priecīga, ka mēs šeit nenosakām datumu 2010. gadā kā sarunu sākumu. Jo es gribu sacīt savas grupas vārdā, ka mums visiem ir pienākums, mums ir liela atbildība attiecībā uz eh, šo valstu iestāšanos. Un kas tad būtu, ja mēs būtu noteikuši tādu konkrētu dat dakumu Bulgārijai un tad eh, pēc tam uh, eh, apgalvotu, ka mums vajag no, novēro šīs valstis? Un tad būtu ļoti slikts, slikts signāls mūsu pilsoņiem, ka mēs īsti labi neplānojam mūsu darbu un ne, nebūtu pieļaujams, ka tas pats notiktu ar Horvātiju. Un ja mēs noteikti 2010. gadu, tad, protams, viss tas process tiktu sasteigts bez novērošanas, un tas būtu ļaunākais, kas varētu notikt. Tāpēc es domāju, mums ir godīgi jāatzīst, tad, kad Horvātija ir gatava, tad tā iestājas. Uh, un nebūtu pareizi vienkārši to, šo procesu virzīt ļoti ātri un tad novērot, un, un tāpēc mēs vienkārši iestājāmies par to, lai tad, kad Horvātija ir gatava, tad viņi arī varētu iestāties. Paldies, Brandnevs kundze. Pēter kungs, divas minūtes lūgu. Kā liepa, gospod predsednik, es esmu jau vedno. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vienmēr priecājos Eh, tad, kad mēs varam priecāties par kādas kandidātu valsts eh, progresu, un, protams, īpaši par Horvātiju man prieks, jo tā ir mūsu kaimiņu valsts, eh, Slovenijas kaimiņu valsts. Un es augstu vērtēju arī Svobodas kunga paveikto darbu. Es zinu, ka ziņojums pirmkārt atspoguļos patieso lietu stāvokli un arī mūsu cerības, kas saistās ar visu šo procesu. Bet cita starpā mūsu uzdevums ir veidot uh, tādu atmosfēru, kas veicinātu progresu un būtu vērsta uz uh, līdzsvarota lēmuma uh, sasniegšanu jebkurā vēl neatrisinātajā jautājumā. Un šajā kontekstā es vēlētos arī atzīmēt, ka pašreizējais ziņojums ir, manuprāt, pietiekams sabalansēts. Manuprāt, tas varbūt neatspoguļo tādu tēlu, kā mēs uh, skatījām nākotnē, kad uh, Horvātija centās vainot Slovākiju par visām lietām, kas tai nav sakārtotas, bet šeit pašlaik attieksme ir mainīsies, un uh, eh, Slovēnijas iebildumi faktiski jau ir tikai daļa no tiem uh, kopējiem iebildumiem, ko izsaka arī citas valstis. Un tātad neatrisinātie jautājumi ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Horvātija, un tas nāks par labu gan Horvātijai, gan Slovenijai, gan Eiropas Savienībai kopā. Runājot uh, par šo arbitrāžu procesu, es nezinu, kam vajadzētu būt par šķīrē tiesnešiem šajā situācijā. Uh, Es domāju, ka tas ir jārisina divām valstīm sadarbības garā. Vēl es gribēju piebilst, ka mm, runājot par šo arbitrāžu lēmumu, mm, uz to ir liks ļoti liels eh, tī, mm, cerības. Bet, eh, diemžēl, Olī Rēna piedāvātā filozofija it kā ir palikta malā, eh, it kā bija šī vēlme skatīt abas lietas kopā, gan uh, iestāšanās, gan arbitrāžu procesu. Šobrīd mēs esam panākuši vienošanos par to, ka arbitrāžas uh, sāksies tikai pēc tam, kad uh, Horvātija būs jau parakstījusi līgumu, un es nedomāju, ka tas ir labs solis bet es ceru, ka attiecīgā laikā problēmas tomēr tiks atrisināts un ne bez Eiropas Savienības palīdzības. Vai šeit ir kāds no komisijas, kas vēlētos izteikties? Nevienu neredzu. Svobods kungs, jums vārds. Mūs interesē, kas jums sakāms. Par punktu, kuru kolēģis Pēterli tikko pieminēja, man jāsaka, ka tas ir nolīguma saturs punkts. Proti, ka šis starpniecības, jeb arbitrāžas process notiks pēc eh, sarunu noslēguma. To jau nevar apgriezt kājām gaisā, tas jau paketē bija iekļauts. Es domāju, ka tas uh, ir par to, kas, ka, ko ir bijis vienošanās, tas ir jāakceptē par uh, Bulgārijas un Rumānijas argumentu. Tā ir atšķirība. Toreiz bija ļoti konkrēts iestāšanās datums. Tas tika pieminēts, noteicis un tajā virzienā tika strādāts, bet šeit ir iespēja Šeit ir runa par iespēju sarunu noslēgumam, un ratifikācijas process eh, tad vēl turpināsies. Trešais punkts, kolēģis Posēlts. Es varētu iedomāties, ka būs grūzījumi, bet tas, protams, būs tagad atkarīgs no tā, vai mēs varēsim vienoties, jo nav nekāda nu jēga to visu vājināt un tad meklēt kompromisu un kaut kā to noraidīs. Es varētu iedomāties, ka tas būtu kompromisa grozījumā pirmajā daļā formulēts sekojošā veidā. Tur, kur uz beigām ir rakstīts. Uzsvēra, ka galvenās bažas nav atrisinātas. Un to arī Bramets kungs pieminēja. Runājot par to, ka nav atrasts eh, progress pazudušo militāro dokumentu meklēšanā. Un eh, tālāk vēlreiz aicina uh, Horvātijas valdību eh, pastiprināt savu sadarbību ar IKTI. Par jautājumu, vai dokumenti eksistē vai neeksistē, netiešā eh, veidā tas būtu drusku tā vispārīgāk noformulēts. Es tur labprāt vēl pārnāt ar posēdu kungu, ja vēl būtu iespēja to varētu vēl tādā virzienā mainīt. Ja viņš domā, ka tas ar vien vēl ir pārāk kritiski, tad jau mēs varētu palikt pie sākotnējā teksta, un par to mēs varētu arī balsot. Tas ir viss priekšādātā kungs, kā jau es teicu, nelielas atšķirības, jā, tie tās eksistē, un demokrātijā to visu var noregulēt, bet citādi es nesaskatu šeit nekādas lielas problēmas. Es gribētu tikai varbūt vienu lietu vēl pieminēt. Prezidenta vēlēšanas, valsts prezidenta vēlēšanas Horvātijā parādīja arī valsts briedumu. Līdz šim populistiskais nevienmēr, tā sakot, ļoti korektais kandidāts no vienas puses bija, un otrs, kurš tika ievēlēts, tas bija ļoti skaidra izvēle otrajā vēlēšanu kārtā, kā tika izvēlēts šis ļoti nopietnēs kandidāts, kas ir skaidri pret korupciju un uh, kas ir arī garantija. Un tas ir ļoti pozitīva zīme, ko Horvātija šeit ir uh, redzījusi pasaulē. Paldies referenda kungam. Tagad man, diemžēl, īsi būs uz trim minūtēm jāpātrauc sanāksme. Nav, diemžēl, priekšsēdētā vietnieka. Es atvainojos, bet tikai uz trim minūtēm. Lūdzu, atļaujiet man izsludināt nelielu pārtraukumu. Prima di dare la parola alla Pirms es uh, došu vārdu referents kundzē Omenai Ruitenai par rezolūciju par Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu. Es vēlētos ārlietu komitejas delegāciju no Turcijas parlamenta šeit sveikt. Viņi arī būs klāt mūsu šodienas diskusijā delegācijas sastāvā ir uh, locekļi no parlamenta par uh, Eiropas normu harmonizāciju, uh, līdzpriekšsēdētājs jautie komitejai starp Eiropas Savienību un Turciju Abankungs. Es gribu jums uh, sirsnieks veikt. Varbūt tagad uh, Omenas Rūtienas uh, kundze varētu. Viņa jau ir atnākusi, es redzu viņu, un tad es jums varēšu tagad dot vārdu uzreiz, lūdzu. As always, Mr. President. Kā vienmēr, priekšsēdētāji kungs, es runāšu holandiešu valodā. Kolēģi, es gribētu jūs lūgt eh, izturēties mierīgi, ja jūs gribat runāties viens ar otru, lūdzu iziet no zāles. Mums uh, ir eh, savstarpēji vienam otru jārespektē. Mēs uzklausīsim Omenes Raitenes kundzi. Paldies, priekšēdētāji. Priekšēdētāji, cienējamie kolēģi. Es gribētu sākumā kolēģiem sirsnīgi pateikties par eh, konstruktīvo ieguldījumu šajā ziņojumā. Tas ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Mums bija ļoti laba sadarbība ar ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs eh, ļoti daudzos jautājumos eh, varējām vienoties. Mans viedoklis priekšādātē kungs ir, ka mēs kā parlaments sastādīt ļoti skaidru ziņojumu un ļoti līdzsvarot ziņojumu, un lai šis vēstījums nonāktu arī pārējā pasaulē. Un eh, tam man būs vajadzīgs pārliecinošs vairākums. Pirms es tagad runāšu par grozījumiem, es gribētu izteikt pāris komentārus, ko mani kolēģi, kurus uzskatīja par tādiem drusku problemātiskiem, kur viņi nebija vienās domās. Tie bija komentāri par jaunāko attīstību. Pagājušo nedēļu mums Strasbūrā bija diskusija par uh, DTP partijas aizliegumu. Kopš šīs diskusijas konstitucionālajā tiesā decembrī bija pāris terorismu uzbrukumu. Bija vesela virkne arestu uh, DTP partijas biedriem, un vēl joprojām pastāv draudoši aresti attiecībos parlamentu locekļiem. Diskusijas bija ļoti atklātas un pozitīvas kopš vasaras un šķiet, ka tas viss eh, tā vairs neturpinās. Kā tautas pārstāvei, man, protams, eh, nav jāveido spriedums vai jāizsaka spriedums par eh, konstitucionālās tiesas spriedumu. Tā ir, tas ir tiesas spriedums, bet priekšsēdētā kungs, es domāju, ka Eiropas padomes ieteikumu vajadzētu pielāgot un arī komisijas ieteikumus. Kompromisā numur 4 es pēc iespējas skaidrāk uzrakstīju mūsu reakciju uz šo notikumu gaitu. Priekšādātāji, es runāšu lēnām, jo pagājušajā nedēļā es ievēroju, ka angļu valodas tūkojums eh, man nevarēja izsakot manai runai. Tādēļ es centīšos runāt lēni, lai jūs visi man varētu sakot. Pagājušo ceturtdienu priekšādātāja kungs konstitucionālā tiesa pieņēma spriedumu par militāro tiesu jurisdikciju un uh, tiesvedību, kas vēlēja, uh, vēlējās šo, uh, šo spriedumus ierobežot. Es domāju, ka tas ir pozitīvi jāvērtē, un tā arī domā kolēģi. Konstitucionālā tiesa uh, ar dekrētu to visu anulēja tad es, eh, protams, es, es esmu ļoti nobažījusies par to. Es gribētu arī pateikt, kas attiec uz tā saucamo Sledgehammer lietu Turcijā. Tas viss eh, ļoti saviņoja sabiedrību. Es domāju, ka viss, ko es tagad eh, stāstu, spriedums, tas jau viss ir taisīts pamatojoties uz likumiem, un ja spriedums ir, tiek taisīts pamatojoties uz likumiem, Un, eh, ja nepatīk tas mums ne mums, ne Turcijai, tad es domāju, ka tas eh, ļoti skaidri parāda, ka ir nepieciešama konstitucionālā reforma, lai varētu rast risinājumu. Šis spriedums tika pieņemts, tas mūs ļoti nobažīja, un eh, vajadzētu aicināt valdību, bet vajadzētu aicināt arī opozīciju sadarboties, lai atrisinātu šo konstitūcijas eh, problēmu. Un lai veiktu nepieciešamās reformas, kas šeit ir nepieciešamas. Tālāk, Eiropas revīzijas palāta ir veikusi pirmo kontroli par eh, maksājumiem 2001.-2006. gadā. 2002. līdz 2004. gadā tika konstatēts, ka eh, šī uzņemšanas kapacitāte Turcijā nevar apmierināt. Priekšādātāja kungs, No 2004. gada līdz 2006. gadam šī uzņemšanas spēja savukārt bija laba. Turcija ļoti labi to ieviesa, un tas ir arī skaidri jāpasaka. Bet tomēr parādās, ka ir parādās prioritātes. Un tad pēc tam nebija vispār nekādu prioritāšu. Gribētu lūgt sekojošo, tādēļ esmu iesniegus motisku grozījumu, lai Eiropas komisija tiktu pajautāta. Lai viņi tai jautātu, paraudzīties, kāds, kāda ietekme šim EPA instrumentam, ko mēs uzskatām uh, ļoti, ļoti labu, bet to vajadzētu labāk izmantot šo IPA instrumentu. Priekšsēdētājs tagad runāšu par grozījumiem. Kas attiec uz grozījumiem un kompromisiem, es gribēju teikt sekojošo. Pirmā lieta. Es mēģināju visu iekļaut kompromisos. Tur bija grozījumi, kas bija pārāk specifiski, vai arī nebija skaidra sasaiste ar 2009. gada progresa ziņojumu, tādēļ to nevarēja pieņemt. Un tad vēl pāris citu punktu, kur es uh, sekoju kolēģu priekšlikumiem, citas starpā 7. Uh, Aleksandra Lambsdorfa priekšlikumam 100 Maija Maurā, 116. Lambsdorfa kungs, 127. Havits, Hecikokio, un 137 te Kaiser, 184 un vēl vienam Lambsdorfa kungas grozījumam. Priekšsēdētāji tālāk par Kipras jautājumu. Arī tur bija liela nozīme šim jautājumam. Kopā ar ēnu referentiem es mēģināju šeit eh, panākt ļoti skaidru, bet plašu kompromisu. Šeit bija pretēji viedokļi. Es gribēju tagad jautāt kolēģiem, uh, un lūgt kolēģus tiešām respektēt šo līdzsvaru. Tas ir mērķis, lai sasniegtu desmito kompromisu. Tādēļ es eh, visiem jautāju tiešām visiem grozījumiem par 28, 29, 30 un eh, apsvērumu E lūdzu atsaukt. Daži jau to ir izdarījuši, bet ne visi, bet tas jau vēl var notikt. Priekšsēdētājiem. Un es gribēju pateikt vēl kaut ko ar sociālistu un demokrātu grupu. Man ir tāds iespējas, ka mēs šo kompromisu esam sasnieguši, un par to es ļoti priecājos, priekšsēdētāji. Tad ir vēl trešais punkts, kas man šeit izraisa bāžas. Grozījumi un apsvērumi kuri ir pret to visu, tos es nevaru atbalstīt. Kādēļ, priekšsēdētāja kungs, jo man šeit parlamentā ir pieredze jau ar šo ziņojumu, un tādēļ es arī zinu, ka, piemēram, 28. grozījums izraisa risku, ka to parlamentā neatbalstīs vairākums. Turklāt vēl 28. grozījums, ko nevar pielikt klāt A, grozījuma uh, apsvērumam. Tādēļ es tur saku A apsvērumā, ka tas ir kompromiss, ko es esmu sasniegus kopā ar kolēģiem, kolēģis Vabud, piemēram. A apsvērums, kurā ir teikts, ka pastāv iestāšanās process, tas ir ļoti līdzsvarots un labi apsvērts teksts, dokuments, kas citiem sniedz iespēju izmantot opciju. Tā jau nav mūsu darba jēga. Šeit runa ir par sarunām saskaņā ar iestāšanās protokolu. Noslēgumā es gribētu atkārtot sekojošo. Arī pēc šī gada mans mērķis ir uh, ar šo. Ļaujiet man vēlreiz atkārtot. Šis ziņojums šobrīd ir jūsu rokās, jo jūs esat šī parlamenta deputāti. Šis ziņojums, manuprāt, pauž pārliecību par Turcijas iestāšanos, un mums ir nepieciešams Turcijas sūtīt skaidru ziņu, kurā ir iesaistīts katrs šī parlamenta deputāts. Un šī ziņa var būt spēcīga tikai tad, kad mēs saprotam, ka mums ir jāiesaista visi. Un tieši tādēļ, ka es par to esmu norūpējusies, es lūdzu visiem tiem, kas e, neatsauca grozījums vai vēlas atgriezties pie kompromisiem, es vēlētos vēlreiz jūs lūgt. Lūdzu, atsauciet to tikai tas dos mūsu visu vārdā pietiekoši spēcīgu ziņojumu. Ringrazio la relatrice. Paldies referentei par šo ļoti skaidro izklāstu. Tāpat man ir ļoti daudzi runātāju sarakstā 12. Es gribētu jūs lūgt eh, runāt īsi. Bet vispirms vārds būs ēnu referentiem un koordinatoriem. Ir tīpaši ēnu referentiem. Halita kungs, divas minūtes. Uh, if it's two minutes, I'll have... Paldies. Ja tas ir tikai divas minūtes, tad man ir tiešām jāizlēms, ko teikt, ko neteikt. Vispirms paldies Omens Roitens kundzei. Mēs nevarējām pilnībā vienoties par visu, taču mēs esam patiešām mēģinājuši to izdarīt. Ir varbūt palikuši daži neatrisināti jautājumi, bet to nav daudz. Uh, Eh, filozofija, kas ir, eh, piemēram, no eh, sociālistu puses, tātad pirms pievienošanās periodā ir jāatrisina sarežģītākie jautājumi attiecībā uz Kipru, uz Grieķu minoritātes apmetnēm Ziemeļ Kiprā un dažās no salām. Arī Roitons kundzei bija jāizdara noteikti izvēle. Uh, Un es ļoti gribētu, lai šis ziņojums un Eiropas parlaments rīkotos eh, tā, lai veicinātu reformas Turcijā. Ir, mēs esam vienojuši gandrīz par visiem eh, kompromisiem, šķiet, ka divi ir palikuši neatrisināti. Pirmais. Referente vēlējās, lai mēs sacaucām 28 Eh, paragrāfa pirmo punktu. Eh, man liekas, tas ir tās līdzsvaros teksts, kas saka, ka reforma ir aizsāksies, bet tai ir jāturpinās. Un progresa ziņojums Eiropas eh, komisijā ir vēl runa arī par to, ka galvenais mērķis ir lūk šī te pievienošanās procesa. Un mums ir beidzot laiks paskatīties, uh, cik tālu mēs eh, esam nonākuši ar visu šo procesu, ko mēs domājam šajā komitejā. Pastieties 28. grozījumu, pastieties, ko Turcija saka mums attiecībā uz mūsu pašu uh, solījumiem, jo eh, at, es aicinu jūs to atbalstīt. Otrakārt, runājot par balsošanas sarakstu. Balsošanas saraksts attiecībā uz kompromisu desmit 10 E, ienes grozījumu saistībā ar 28. punktu. Un jūs atcerēsieties no piezīmēm pagājušajā nedēļā, ka mēs šajā sanāksmē nepanācām vienošanas par 152. grozījumu no sociālistiem vai arī 22. 23 sociālistu deputātu grupu, ko mēs iekļāvām desmitajā kompromisā. Un es gribētu, lai šī vienošanās tiktu atspoguļota arī balsošanas sarakstā, un lai mums būtu iespēja iesniegt 152, 22 un 23 grozījumu. Paldies! Jūs pār runājāt savu atvēlēto laiku, taču tur bija arī tehnītas, tehnikas grūtības, tāpēc es jums ļauju runāt līdz galam, bet es tomēr aicinu visus runāt, uh, ievērot laiku. Lamstarf kungs, paldies priekšsēdētāji. Tieši tāpat eh, es gribēju teik, pateikties eh, Havi kungam un Flatrī kundzei par labo sadarbību. Es domāju, ka mēķis ir sasniegt līdzsvarotu ziņojumu, ziņojumu, kuru mēs kā Eiropas parlaments šo reformas atbalsta eh, darba plānu, eh, mēs atbalstu, atbalstu Ričarda Havita teikto. Mums kā parlamentam vajadzētu tajā, ko mēs pieņemam, paraudzīties, lai tas patiešām notik, notiktu. Tieši tādēļ es eh, domāju, ka mums 28. grozījumam nevajadzētu balsot par to, jo mēs A apsvērumā pēc ilgām diskusijām esam atraduši formulējumu, kas, kur ļoti skaļi ir runāts par iestāšanās sarunām. Uh, nesakot vēlreiz, kas būtu tās mēķis, bet kas ir atklāts process. Tas nozīmē, ka iestāšanās ir apsroties peļņa kritērija tiks izpildēta, bet mēs nezinām, vai tas kaut galā procesa beigās tā arī būs. Tādēļ arī 2A apsvērums ir līdzsvarots. Šeit patiešām ļoti daudz kolēģi to varētu atbalstīt, un es to gribētu atbalstīt šos grozījumus. Grozījums, kāpēc uz A, to savukārt noraidīt. Ko mēs šeit varētu darīt? šajā ziņojumā ir raidīt ļoti skaidru signālu par aktuālo jautājumu, kas attiecas uz konstitucionālās tiesas spriedumu. Esmu ļoti pateicīgas Rijai par uh, šo grozījumu devīto grozījumu. Tas ir ļoti pareizs. Tas bija spriedums, kas uh, reformu procesu neveicināja. Mēs vēlamies, lai būtu šī pilsoniskā kontrole pār militāro jomu. Turcijā. Tādēļ šī konstitucionālās tiesas spriedums noteikti bija problēmas. Gribētu norādīt arī to, ka mūsu politiskā grupa īpaši nozīmīgi uzskata jautājumu par vārdu izteiksmes brīvību. Mēs akceptējam grozījumu par 23. grozījumu par presas tiesībām, bet tas ir no mūsu politiskās grupas viedokļa ļoti svarīgs jautājums. It īpaši runā par to, la, kā aizstāvēt arī tiesiskā ziņā vārdu izteiksmes brīvību, preses brīvību. Ļoti daudzas uh, eh, debatas ir tādas, kurām nav tiesiska ietvara piemērot. Tas ir ļoti svarīga, ļoti svarīga būtiska sastāvdaļa reforma procesā Turcijā. Paldies. Flotra, prezidente de la komisione mista. Flotras kundze. Viņa ir jautās komitejas priekšādātāja Eiropas Savienība uh, Turcija. Jā, paldies priekšādātāja kungs. Es arī vispirms gribu pateikties par šo lielo darbu. Šis darbs ir aktīvas eh, gribas auglis, un eh, mēs eh, ļoti atbalstām vispār pieņemto pieju saistībā ar šodienas situāciju Turcijā. Es gribētu tagad izteikties precīzāk par eh, grozījumiem un kompromisiem, kas tika izstrādāti. Es vēlos, vispirms es gribētu tādu pateikties Omen Ruitens kundzei par to, ka viņi ir iel, iekļāvusi mutisko grozījumu, eh, kur tā tad eh, ir atainotā situācija par konstitucionālo tiesu, tiesas lēmumu un mēs gribētu, lai tiktu atrasts konsens Turcijas asamblējā, jo tieši tur ir tā problēma, tur ir tā viedokļa atšķirība ar uh, konstitucionālo tiesu. Un tā es gribētu norādīt, ka mēs meklējam plašu konsensu Turcijas asamblējā un es atsaucu manu 16. grozīmu. Es domāju, ka Omen Ruiten kundze ir to jau um, ņēmus vērā. Tas attiec uz uh, ciematiem dievidu austrumos. Un par 132. grozīmu, kas par kuru nav iesniegts um, kompromisu grozījumus. Un te pārkāpjot eh, cilvēktiesību tiesas eh, lēmumu, eh, ir novērojama rīcība, kas ir pretstatā šim lēmumam. Tātad es beidzu ar šo slaveno no desmito kompromisu grozījumu, kurā 100. 56. Eh, grozījums nav iekļauts šajā desmitajā kompromisa grozījumā, pretstatā tam, kas parādās balsojuma sarakstā. Mēs šeit gribam norādīt, ka mēs vēlamies, lai Turcija un visas iesaistītās puses, tātad ANO, mēs paši, un cits iesaistītās puses rastu ilgspējīgu risinājumu Kiprā. Un runājot par 28. Eh, grozījumu, eh, kur skaidri parādās, ka mēs vēlamies Turcijas pievienošanos. Man šķiet, ka šis grozījums ir pamatots. Paldies! Danorden kungs, lūdzu, divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Es patiesībā savas divas minūtes eh, neizmantošu. Es piekrītu, ka mūsu vēstījumam jābūt skaidram attiecībā uz Turciju par to, ka Turcija ir eh, visu laiku jāreformē savu darbību, bet tai pašā laikā mums jābūt precīziem un taisnīgiem. Un es domāju, ka mums nevajag te nelietā, nelietīgi izmantot šo te kompromisu grozījumu ideju, jo manā skatījumā kompromisu grozījums ataino visus kompromisu elementus, bet ja es paraugos uz desmito kompromisu grozījumu, tad es, eh, te es redzu ka te ir iekļauti trīs mani grozījumi 104, 140, 169 un 175, tad patiesībā es redzu, ka šeit nekas no šī kompromisa uh, vispār neataino. Šai kompromisa grozījumā patiesībā nav man priekšlikumi. Un es gribētu, lai līdz ar to arī balsojuma sarakstā šī izmaiņa tiktu izdarīta, lai tā konkrēti atainot reālo situāciju. Un, protams, mums te jābūt līdzvarotai pieejams. Piemēram, mājā, manā grozījumā 169. nav runa tikai par to, ka mēs aicinām Turcijas valdību aktīvi atbalstīt uh, sarunas ar, uh, ar Kipru, bet tas būtu attiecināms arī uz citām uh, valstīm, piemēram, uz Grieķiju. Tām arī būtu jāsniedz savu ieguldījumu. Un mans 175. grozījums attiecas uz eh, naftas ieguves industriju austrumu uh, vidusjūras eh, reģionā. Un arī tam līdz ar to šeit vajadzētu tikt iekļautam un tieši tādā pašā veidā. Tad, ja mēs runājam par to, ka Turcija nevīst no papildu protokolu, tad mums te arī būtu jānorāda, ka Eiropas Savienība nav īstenojusi tās nodomu atcelt Ziemeļa uh, Kipras izolāciju. Man jo īpaši uztrauc tas, ka mēs te nelietīgi izmantojam šos te kompromisu grozījumus. Hadzi Georgiju Kums, divas minūtes lūdzu, priekšsēdētājs. Priekšsādātāja kungs, liels paldies! Vispirms es gribu sveikt eh, šo te lielo darbu no Oimēna Ruitena kundzes un pateicos arī visiem kolēģiem, kas pie tā strādāja. Mēs atbalstām Turcijas iestāšanos. Es to vienmēr pieminu, kad es runāju par Turcijas jautājumu, jo es vēlos, lai tās būtu zināms. Es esmu stingri pārliecināts, par to, ka Grieķijas intereses ir tādas, ka Turcija demokratizētos un līdz ar to tikt atrisināts arī Kipras jautājums. Kiprā turpinās sārunas un ir svarīgi tas, ka mūsu grozīma atbalsta šos centienus, kas ir vērsti uz Kipras jautājumu risināšanu. Un uh, tie grozījumi, kuros ir paust nostājumi, ka visiem ir jāsniedz savs ieguldījums Kipras problēmas uh, risināšanā, patiesībā šādi, šāds teksts uh, norāda uz to, ka Turcija varētu ne, nerisināt šo problēmu spēcīgāk nekā pārējie. Tā doma, ka Turcija varētu pieņemt kaut kādu kaut kādu lomu, un īpaši tā, tie viedokļi, ko sauca Flotra kungs, piemēram, norāda uz to, ka Turcija varētu arī nepieņemt tādu aktīvu lomu, bet Grieķiem Kiprā ir jāspēlē ļoti svarīga loma jo pamatjautājums ir tāds, ka šai okupācijai jāpieliek punkts. Un līdz ar to eh, es atbalstu šo rezolūciju, ieskaitot decembra, eh, decembra secinājumus, un mēs arī balsojām par to. Proka kungs, lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāji, daži komentāri par Ankāras protokolu, manuprāt, vajadzētu pieviksēt. Kaut kā vajadzētu tādu rindas kārtību noteikt. Un ir termiņi. Līdz iepriekšējā gada beigām bija šāds termiņš līdz kuriem vajadzēja izpildīt noteikts priekšnosacījums. Tagad jau nevar nākt un teikt, jā, jā tur bija par kaut ko, kaut, par kaut ko bija vienošanās, un to visu nevar apgriezt kājām gaisā. Šeit patiešām vajadzētu ļoti skaidri ievērot saistības, kas ir noslēgtas. Otrais punkts lūgums kolēģei Omenē Reutenē pārdomāt savu pozīciju. Mēs eh, nu, nevaram braukt uh, divos dažādos virzienos. Mēs esam šķelti Turcijas jautājumā. Ir grozījumi, kurās ir teikts, ka vajadzētu izbeigt iestāšanās procesa sarunas, un mēs varam braukt arī pa ceļu, kuru mums uh, veiksmīgi pagājušajos gados norādījis Omenas Roitenes uh, kundze, kur sarunu process turpinās. Uh, Un eh, šeit eh, ir eh, vairāk kolēģu izteikumi. Es domāju, ka tas ir Eiropas parlamenta interesēs un arī Turcijas interesēs mēģināt atrast tādu ceļu, pa kuru varētu iet plašs vairākums. Un ka Turcija, Turcijas jautājumā Eiropas parlaments, Eiropas parlaments sašķeltos. Mēs esam tādā kā krustcelēs, kas ir saistīts tieši 28. grozījumu. Lūdzu, pārdomājiet līdz rītdienai. Vai tas patiešām ir pareizā pieeja? Varbūt vajadzētu drīzāk uh, sekot uh, Umenas Roitenes kundzes priekšlikumiem, viņa jau gadiem ilgi strādājot pie šī jautājuma, mums vajadzētu droši vien tiem sekot. Paldies. Paldies, uh, Braka Kopas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms sirsnīgi pateikties referentas kundzē, jo katru gadu viņa sastāda ļoti līdzsvarotu un lielisku ziņojumu. Grozījumi ir ļoti labi, un uh, šiem grozījumiem arī patiešām izdodas apvienot un pietuvināt dažādus viedokļus. Manuprāt, uh, ziņojums par Turciju ir nācis pareizajā laika punktā. Grozījumi referentas kundzes grozījumi ir ļoti labi pēdējais konstitucionālās tiesas lēmums par DTP partijas aizliegumu un uh, ierobežojumu krimināla procesa gadījumos uh, griezties uh, krimināla tribunālos nav izveidojis situāciju, ka mi militārā vara tik kaut kādā veidā ierobežota savā varā. Es domāju, ka Turcijas ceļš uz iestāšanos ir vēl ļoti tāls, neraugoties uz uh, solījumiem. Priesteru seminārs tika slēgts, ir arī vairāki gadījumi eh, attiecībā uz Grieķiju, nemitīgi tiek pārkāpta Grieķijas gaisa telpa. Ārlietu ministri pat labam diskutē par dialoga atkal uzsākšanu starp Ankaru un Atēnu, bet šādas darbības to visu aizkavē. Mēs domājam, ka viens no ceļiem, kā Turcija varētu iestāties, vajadzētu noliecināt šo ceļu. Uh, Mūsu, manuprāt, Turcija Eiropizēsies un e, ievēros Eiropas Savienības līkumus, jo Eiropas Savienībai tas nav vajadzīgs ļoti kā Turcijai pašai. Paldies! Kāds ir kungs divas minūtes, lūdzu? Nu, e, Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu pateikties Amena Ruiten kundzei par to, ka viņi tik rūpīgi strādāja pie šī rezolūcijas projekta. Bet es arī gribētu paust savu viedokli par par šo lūgumu, ko viņi lūdza, tātad atcelt dažus grozījumus, kas ir saistīti ar situāciju Kiprā, lai tātad šis eh, rezolūcijas eh, priekšlikums būtu līdzsvarotāks. Cik es atceros pagājušā gada Eiropas parlamenta ziņojumā par Turciju, mēs eh, panācām tādu tekstu, kas bija ļoti līdzvērtīgs ļoti līdzsvarots, bet šeit man šķiet, ka desmitais kompromisa grozījums mazliet atkāpjas no šī, šos lī, šī līdzsvara gaisotnes, kas tad mums bija projektā paredzēts. Un konkrēti par to, ka tur ir minēti šie te kolonizācijas uh, atcelšanas priekšnosacījumi. Un uh, tas ir jo īpaši saistīts ar divām kopienām šajā salā, un tāpēc es nedomāju, ka tas būtu jātaino šajā tekstā. Un es arī piekrītu ordena kunga sacītajam. Šajā desmitajā kompromisa grozījumā nav nekas tas, neatjā, neatainojas ne tas, nekas no tā, kas tika projekta, kas bija sākotnējā projektā. Un tas arī attiec, piemēram, par eh, ekonomisko izolāciju Ziemeļ Kiprā. Tāpēc es gribētu aicināt saglabāt līdzsvaroto pieeju šajā rezolūcijā. Un tāpēc es ierosinu saglabāt vismaz kādu no eh, šiem eh, grozījumiem, kuros ir paredzēts mazināt Ziemeļu Kipras rezolātu. Uz eh, divām minūtēm vārds Lunačekas kundzei. Arī es gribu pateikties referentei par šo, par šo projektu. Man šķiet, ka dalību valstīs ir vairāk viedokļu, dažādi viedokļi par vai pret Turcijas iestāšanos. Un katrā ziņā skaidrs, ka mēs visi esam par reformām Turcijā. Bet mūsu viedokļi dalās, kad ir runa, mums, eh, kad ir runa par to, vai eh, iestāšanās ir svarīga, vai iestāšanās ir atkarīga no šiem uzlabojumiem. Mena Ruitens kundze ir sacījusi, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir ļoti svarīgi Turcija nosūtīt skaidru vēstījumu. Šim vēstījumam jābūt stipram. Un es domāju, ka A apsvērums šai ziņā ir ļoti labs piemērs. Omen Ruiten kundze arī ir atlasījusi uh, to, eh, ko viņi citē un ko nē. Un eh, šo procesu ir atstājusi tādu kā atvērtu. Process nekad nav bijis atvērts, vienmēr ir bijis skaidrs, ka ir runa par iestāšanos. Un tas ir arī būtu gan Eiropas Savienības, gan Turcijas tautas labā šīs reformas turpināt. Janā Kukunze uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies! priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sveikt uh, Oimenu Ruitenkunds par viņas uh, ziņojumu. Tas nav tikai labi līdzsvarots ziņojums, tas uzskatāms arī par ziņojumu, kas pareizi ataino īsteno situāciju. Un, manuprāt, arī tas ir ļoti svarīgi. Lai arī kāds būtu mūsu politiskās nostājas par uh, Turcijas uh, nākošni, uh, tā tomēr ir kandidāta valsts, un mēs nevaram tai liekt iespēju eh, rīkoties saskaņā ar Kopenhāgens eh, kritērijiem. Un es eh, piekrītu, ka mums nevajadzētu izolēt Turciju, bet pašai Turcijai jābūt skaidrai nostājai par to, kādu lomu tā grib spēlēt, un tai jābūt tādai lomai, kas ļautu Turcijai kļūt par vienu no demokrātiskajām Eiropas valstīm. Ja mēs e, šeit e, atsaucam dažus grozījumus, tad e, te parādās skaidrs vēstījums valstī, kas Eiropas Savienības gaitu lielā mērā mainīs. Un es gribu pateikties referentei par kompromisu grozījumu, kas aizstās 99 un 102. grozījumu. 99. grozījums ir mans grozījums. Un te ir runa par, eh, par šo savu liels paldies priekšsēdētāju kungs. Eh, Mavro, Li, Mavro Nikolaus kungs uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies priekšstādātāju kungs. Arī es no savas puses gribētu pateikties Rojena kundzei par tās lielam, lielo darbu un cik nu ir iespējams šajā konkrētajā situācijā. Un beidzot, mūsu, dok, mūsu rokās ir līdzsvaros dokuments par Turciju. Es gribētu paust savu apmierinājumu ar, ba, par to, ka te parādās uh, kolonizācijas vārds. Jo tādā veidā tiek atainot reālā situācija, uh, reālais lielais risks, kas pastāv ar, eh, saistībā ar demokrātisko situāciju Kiprā. Un vēl ir viena tēma, kur es gribētu pieminēt. Protams, ir labi sacīt, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāpalīdz, jāsniedz savs eh, ieguldījums šīs Kipras jautājuma risināšanā. Taču jāņem vērā, ka eh, Turcijas militārā klātbūtne traucē šo risinājumu. Vienīgais, ko Turcija darījusi šajās līdz šim sarun, notikušajās sarunās par Kipru, ir tas, Turc, ka Turcija ir pieprasījusi eh, cilvēku tiesību ievērošanu Kiprā, Turcijas pilsoņu cilvēku tiesību ievērošanu mm, Kiprā, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Un tas īpaši nerisina šo Kipras problēmu. Un treškārt, kad Eiropas Savienība runā par eh, Ziemeļa Kipras daļas izolāciju, tad, protams, nav nekādu šaubu par to, ka tā izolācija pastāv tiešām tieši eh, Turcijas okupācijas kara spēka dēļ. No 80 tūkstošiem Um, no 80 tūkstošiem Ziemeļkipras iedzīvotāju veseli 20 tūkstoši strādā neatkarīgajā Kipras valstī. Dafa kungs uz divām minūtēm, lūdzu. Um, uh, Mr. Stefan Füle. Uh... Stefan Füle kungs mums sacīja, ka viņš uzskata, ka mums vajadzētu piešķirt ticamību atdot ticamību šim te Turcijas iestāšanās procesam. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Es uzskatu, ka 28. grozījums atbalsta komisijas pieeju, un arī es to atbalstīšu. Es domāju, ka tas atbilst pašreizējai gaisotnē parlamentā. Otkārt, runājot par Kipru, es gribētu, lai jūs labvēlīgi izskatītu simtu sešdesmit ceturto grozījumu, kurā ir runa par to, ka Turcija ir nepieciešams nosūtīt attiecīgu vēstījumu, atbalstot Kristofijas sarunas šajā svarīgajā laikā. Un tai Turcijai tātad arī vajadzētu atvilkt daļu karaspēka pēc iespējas ātrāk. Es domāju, to būtu vērts darīt tirzniecības blokāts dēļ, un tā ir vienkārša lieta, ko Turcija tagad varētu izdarīt. Tādā veidā tā sniegtu savu ieguldījumu Kipras problēmas risinājumā. un es domāju, ka desmitajā kompromisa grozījumā šīs ierosinājums labi nav atainots. Kāds ir līderis kungs uz divām minūtēm lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es no savas puses gribu pateikties Oman Ruiten kundzei. Un es gribētu sacīt, ka šie grozījumi, šie kompromisa grozījumi, par kuriem mēs esam vienojušies, kas šeit tika ierosināti un par kuriem arī vienojās ēnu referenti, nodrošina ļoti smalku līdzsvaru. Un tur atainojas tas fakts, ka Turcija varēs pievienoties Eiropas Savienībai, ka, tās, ka tā izpildīs visu prasības. Es domāju, šai komitejai jānosūties šāds vēstījums. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka šī Kipras problēma neļauj Turcijai doties tālāk, bet mums ir ļoti jābūt ļoti uzmanīgiem, kādus vārdus mēs lietojam, un es domāju, ka Oimen Ruiten kundzes piedāvātājs teksts ir šai ziņā ļoti pareizi saskaņus, nolīdzvarots. Un mums visiem ir jāparaugās uz statistiku, un tad mēs sapratīsim, ka Ziemeļturcija tiešām ir, ka Ziemeļkipra tiešām ir izolēta. Un patiesībā Turcija ir jāsaprot, ka šī Kipras jautājuma noregulējums ir pašas Kipras labā. Bet ja mēs sakām, ka e, šī jautājuma risinājums ir mūsu vispienākums, tad mēs nesūtām pareizo vēstījumu Turcijai. Un cilvēkiem, kas grib atbalstīt Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tas jāņem vērā. Uz divām minūtēm lūdzu vārds Teoharus kundzei. Paldies, Omes Rūtēnas kundzes centieni ir. Uh tiešām jāapsveic, un es domāju, ka grozījumi ir ļoti labi. Priekšādāja kungs, es domāju, ka mums būs ļoti laba rezolūcija, bet cilvēktiesību pārkāpšana attiecībos visiem Kipras pilsoņiem tā turpinās, un tas ir vienīgais iemesls pret Turciju, Grieķijas, Kipras bēgļi mm, visu laiku uzvar tiesas procesos Eiropas uh, tiesās. Pirms ies laika bija uh, apelācijas tiesa Itālijā, kurā viņa vinnēja, bet uh, Kipras ziemeļdaļa vēl joprojām ir okupēta, un mums vajadzētu zināt, ka tā ir salas daļa, kas arī piedara Grieķijas kipriešiem. Atbildīga par šo izolāciju ir okupācijas vara, proti Turcija. Es esmu iesniegus grozījumus, lai atbalstītu Omenas Raitenes kundzi. Tātad Citizens of the Island. Protams, uh, to vajadzētu saprast kā tādu nelegālu uh, ko, uh, kolonu jeb ciematu. Mēs visi sakām, ka ir jāatbalsta iestāšanās sarunas raugoties uz Kipras jautājumu risinājumu. Nesenie priekšlikumi, kas ir nākuši no Turcijas, ko iesniedz Talat kungs, ir uh, jāveido kā konstruktīvi priekšlikumi. Tas ir pirmais svarīgais un būtiskais solis. Šie priekšlikumi tomēr vajadzētu precīzi tos paraudzīties, jo šeit ir arī dažas lietas, ko nevar pieņemt. Piemēram, tur ir runa par divām gaisa telpām, divas eh, atšķirīgas nošķirtas varas eh, telpas. Turcija turklāt vēl prasa, lai Kipras jautājumā Kipras eh, pilsoņiem tika, tiktu atvēlēta pilna pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā pirms Turcija ir iestājusies. Kakamār Cakis kungs, divām minūtēm paldies priekšsēdētāji. Ir veikts ļoti labs darbs ar šo ziņojumu. Tas ir augstas kvalitātes ziņojums. Es atbalstu konstruktīvo pieeju, bet es atbalstu arī kompromisu grozījumus, kas ir ieteikti. Tādēļ es domāju, tāpat kā daudzi citi kolēģi, ka mēs šo ļoti jūtīgo līdzsvaru nedrīkstam apdraudēt. Šis līdzsvars ir sasniegts ar pašreizējo tekstu, bet es tomēr negribētu noklusēt, ka es personīgi atbalstītu to, ja norāde uz militārā aktivitāšu turpināšanu Turcijā, Egeju salās. Tā jānosoda. Tiek pārkāpta Grieķijas salu gaisa telpa no Turcijas puses. Un tas izraisa bailes, apdraudējumu sajūtu. Šis jautājums ir jāatrisina. Uh, attiecībā uz Grieķijas salām. Priekšsēdētāji, pirms īsa laika presē bija publikācija 2002. 2003. gadā, it kā Turcijas uh, armija esot plānojusi panākt krīzi Egejas jūras austrumu salās un Trakis salā. Tas iekšpolitisku iemeslu dēļ šī publikācija tās, šis publikācijas nevien, neviens nav atsaucis no Turcijas armijas puses. Tas parāda, ka darbības, kas notiek Turcijā attiecībā uz uh, eh, Egeja austrumu salām, tas tiek uzskatīts par instrumentu, lai panāktu krīzi, lai sasniegtu citus mērķus. Tas ir kaut kas tāds, ko citas valsts šajā reģionā nevēlas, piemēram, Grieķija. Tādēļ es gribētu lai uz to arī tiktu skaidri norādīts. Bet es domāju, ka citādi mēs varam atbalstīt kompromisu tekstu. Paldies. Vai komisijas, no komisijas puses, doktors Filē, divas minūtes lūdzu. Yes, thanks very much. Uh... Jā, paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi, jo man ir tikai divas minūtes par dažiem konkrētiem punktiem, kas ir minēta Omenas Roitens ziņojumā. Vispirms prasība veikt visaptverošu pētījumu par GAP programmu. Pagājušā gada rezolūcijā mēs jau minējām, ka mēs nevaram veikt šādu pētījumu. Un tam ir noteikti iemesli. Vispirms jau šāda pētījuma aptvērums, jo GAP programma ietver tādus sektorus kā uh, Eh, eh, lauksaimniecība, rūpniecība, enerģētika, mežsaimniecība, izglītība un tā tālāk, tā tālāk. Tas eh, attiec uz ļoti lieliem upju basēniem, irigācijas sistēmām, hidroelektrostacijām un milzīgu teritoriju, kā jūs redzat. Tas ir, tas tālu pārsniedz ietekmes izvērtējumu pētījums, ko mēs varētu beigt. Un mums tam nav ne resursu, ne e, nekā cita. Un nav arī tiesiskā pamat to darīt. Nākošā prasība attiecībā uz pirmsiestāšanās programmu re, realizāciju un pirmsiestāšanās instrumentu izmantošanu. Šeit mēs esam paredējuši uh, Izvērtējums uh, sāk 2011. gadā, izvērtēt visus uh, pirms iestāšanās instrumentus, ieskaitot fāru programmu un īpašo uh, Turcijas pirms iestāšanās uh, instrumentu. Un, uh, to darbību beigties 2011. gadā, un tikko pētījums uh, tiks pabeigts, tā arī tas būs pieejams mūsu uh, tīmekļa vietnē uh, tālāk. Mēs uh, uzskatām, ka sarunas ir galvenais ceļš, kā tas izpausts arī 28. grozīmā, un, manuprāt, tas varbūt var panākt visu iespējamāko labāko kompromisu šajā procesā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Doktor Fiori un referentē vēlreiz vārds. Priekšstādātā vēlētos pateikties visiem kolēģiem par uh, to, kā viņi izturējās ar izpratni pret ziņojumu un arī par kompromisiem. Gribētu sākt par Kipras jautājumu. Es vēlētos lūgt īpaši Hāvard kungam apskatīt šo jautājumu. Es jūs lūdzu nonākt pie kompromisa, uh, kas varētu aptvert visu Kipras grozījumus, un mēs par to vienojāmies. Piemēram, jūs negribējāt balsot par 170. Svobodskungu grozījumu, jo tas uh, bija daudz tālējošāks nekā jūsu pašu grozījums 157. Tagad šodien uz šo brīdi citējot citātus, kas ir iekļauti kompromisos, es negribētu, lai tas notiek. Pirmkārt, jo es to teicu arī Van Orden kungam, jūs klausaties? Van Orden kungs klausās, jā, kā parasti. Jūs nebijāt apmierināts ar kompromisu par Kīpras tekstu. Uh, bet jūs bijāt uzaicināts uz sanāksmēm, un es jūs neredzēju nevienā sanāksmē. Otrakārt, jūs kritizējat dažs grozījums, piemēram, eh, Gusts kunga grozījums, bet viens no jūsu kolēģiem lūdz, lai es to ieliek iekšā, un ne tikai jūsu grupas kolēģi, ne tikai britu konservātori man to prasīja, bet prasīja arī sociālisti un arī mans grupas kolēģi jo es to pat neizdomāju. Bet, ja es gribu panākt kompromisu, tad man ir jāuzklausa uh, un jāpieņem visplašāk pieņemtais viedoklis. Es nevaru paņemt visu. Jums ir jāpārliecina eh, uh, manas grupas deputāti no Kīpras neatsaukt grozījums, jo viņi daudzos gadījumos gāja tālāk, kā tas bija sākumā uh, paredzēts kompromisā. Tātad, ko mēs šeit darām? Mēs šeit aplūkojam, kā mēs varam panākt tādu vispār pieņemamu tekstu par ļoti sarežģītiem jautājumiem. Tas ir par Kipru, un es ceru arī uz to, ka sociālisti atsauks pieprasījumu pēc balsojuma par papildus grozījumiem. Tālāk par apsvērumā Marēke, es vēlētos viņai ko teikt. Viņa ir aizgājusi. Es viņai gribētu teikt, ka A apsvēruma teksts ir vienošanās, ku, par ko mēs uh, vienojamies pirms diviem gadiem, un mēs to vēlētos. Mēs tieši tā to vēlējamies, kā tas ir. Par šo tekstu. Uh, mēs varam saņemt atbalstu parlamentā. Tādēļ es vēlētos jūs padomāt vēlreiz. Mūsu mērķis nav paust katram savus viedokļus, bet dot tādu pozitīvu un stingru viedokli uh, Turcijai. Un tam vajadzētu būt arī jūsu mērķim no sociālas grupas puses par mutisko grozījumu, kuru piedāvāja Flotras kundze. Šķiet, ka viņai nepatīk mans mutiskais grozījums, un viņa vēlas. Man liekas, ka tas nav īsti veiksmīgi. Viņa vēlas, lai valdība atkārtoti atjaunot likumdošanu par militārijām tiesām parlamentā, bet ne jau parlaments ir problēma, parlaments ir konstitucionālā tiesa. Un mans grozījums saka, ka par, nu, ka tam nav jēgas, jo parlaments par to jau nobalsoja pozitīvi. Es nesaku, ir saprātīgi ieviest kaut kādu pretargumentu, ja jūs jums ir jāprasa konstitucionālā reforma šī situācijā, jūs gribat izmainīt situāciju. Cienījamie kolēģi, vēlreiz. Es mēģināju atspoguļot kompromisos plašu viedokļu spektru. Un ja jūs nevēlies, lai mūsu uh, ziņa nebūtu eh, neskaidra, tad turieties pie tiem kompromisiem, kurus mēs panācām, un pie tiem kompromisiem, eh, pie kuriem mēs nonācām jau kādu laiku atpakaļ ar ļoti cienījumiem kolēģiem. Padomājiet par to šovakar. Un lūdzu atsauciet visu to, kā nav balsošanas sarakstā. Paldies! Paldies! Jaumanai Rūtenai. Hāvet kungs, par ko jūs vēlēties runāt? Es uh, saprotu, ka debats ir beigšās, negribēju atbildēt, bet es šeit atsaucās uz rakstisko groz, uh, uz ziņojumu, un es pārbaudīju ar uh, Eh, ziņojumu, un 172. grozījums bija iekļauts, un 22. un 23. netika iekļaut. Tā kā te nav jautājums, kā viedoklis te tiek ņemts vai nē, bet tas ir kas, par ko tik panākt vienošanās kompromisa panākšanas sanāksmē. Es vēlētos, lai sekretārs to pārbaudīt, jo tas ir pilnīgi uh, saskaņojams un pārbaudams saskaņā ar rakstisko protokolu par šo sanāksmi. Uh, Jā, lūdzu, izdariet to divpusēji, esiet tik laipni, jo tas varētu izrādīties ļoti būtiski. Labi, tas tiks pārbaudīts. Un tālāk pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Van Orden, kungs, vai tas ir par procedūru? Jā, tieši tā. Tas ir jautājums par to, kā kompromisa groz, ar kompromisa grozījumiem darbojas. Uh, Mums nevar būt tāda sistēma šajā komitejā, kur kompromisa grozījums uzskata, ka visi pārējie grozījumi vienkārši tiek eh, absorbēti tajā. Uh, bet tā šeit, diemžēl, ir noticis. Ja jūs neesat ņēmusi vērā kādu konkrētu grozījumu, tad nevar izlikties, ka tas ir iekļauts kompromisā, un tāpēc ir jābūt atsevišķam balsojumam par tiem grozījumiem, kuri nav iekļauti kompromisā. Un es zinu, ka citi kolēģi jau ir runājuši par šo punktu, bet eh, es runāju par 140, 169 un 175 grozījumiem, tie nav iekļauti kompromisā, un tāpēc par tiem ir jābalso atsevišķi. Es domāju, ka debašu laikā citi deputāti ir minējuši citus grozījumus, kas ir tieši tādā pašā situācijā. Jā, skaidrs. Es saprotu, ka šī ir ļoti jūtīga tēma. Un mēs prāti. Nu, mēs ļoti cieši lūkosimies, kā te tālāk notiek. Kompromisa grozījumi. faktiski aizvieto citu veidu grozījumus, un, protams, ir strīds vienmēr par to, vai kompromiss patiešām ietver attiecīgos e, citus grozījumus e, vai nē, nu, tas jau ir savādāk. Un būtībā tas jau man un referentē būtu jāizlemj, par ko tad balsot un nē. Par ko tad nē. Mēs to paskatīsimies tā mierīgi un izlēmsim, vai tad vienošanās ir panākt vai nē. Nu, ziniet, es šajā parlamentā esmu jau daudz ilgāk, saka Oemens Rūitens kundz, kompromiss aptver noteiktu politiku. Un, ja ir vienošanās, par saturu, par šī teksta saturu, tad citi grozījumi atkrīt. Ja jūs vēlaties, citi atkrīt, jo teksta saturs, par kuru ir vienošanās, iespējams ir atšķirīgs no jūsu teksta. Un droši vien, ka tas atšķirs no jūsu konkrētā teksta, jo daži kolēģi ir kaut kādu pilnīgi citu tekstu uzrakstījuši par tekstu, un jūs varbūt savādāku atkal. Un ja šis kompromisa teksts ir tiek pieņemts, tad attiecīgi vispārējais, kas ir pretstatā kompromisam, atkrīt. Nav iespējams to paskaidrot savādāk. Un Un tekstā ir rakstīts, balso tikai tad, ja kompromiss tiek noraidīts, tad notiek šis atsevišķais balsojums, un kas ar to nav kārtībā. Mēs nevaram te izvērst šīs debas, bet tam nav jēgas. Nu, man uzdev jautājumu, bet vai es to drīkst atbildēt? Nu, ir jau visi sādi mm, eh, grozījumi, un Nu, var jau vienkārši nospriest, ka tie ir kompromisā, un, un tad var par tiem nebalsot, jo gal galā katrs deputāts ir tiesīgs iesniegt grozījums, un deputāts var pats izlēmt, vai viņš uzskata, ka kompromiss aptver viņa grozījumu vai nē. Nevis tā vienkārši automātiski pateikt, ka viņš atkrīt. Nu jā, varētu sacīt, ka grozījums atkrīt, ja tas nav savietojams, bet mums nevar izvērsties šeit diskusijas. Mums ir jātiek galā ar nākamo darbu kārtības punktu. Ko fa? Eh, se ci sono eh, questioni. Šis eh, jautājums vēl nav izskatīts. Tātad, ja ir kādi neskaidri jautājumi, kā piemēram grozījuma savietojamība vai šis grozījums, vai to aptver vai neaptver kompromisa grozījums, Mums tajā ir jāiedziļinās, un uh, mums ar referentu kopā ir šīs e, lietas jāizrunā un jāizdara mierīgi vēsu prātu. Bet tagad mums ir desmitais darba, piegā, e, darba kārtības punkts - gāzes piegādes drošība, un došu vārdu Sarjušam Poļskim. Molto grazie, onorevole prezidente. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu vērst uzmanību uz uh, atzinumu par gāzes piegādes drošību, un tas ir saistīts ar ITRE komitejas ziņojumu. Bija 22 grozījuma, 14 uh, grozījumi nāca no afetu, un es esmu sagatavojis 11 eh, kompromisu grozījumus, kuros iekļaut vairums eh, manu kolēģu ierosināto grozījumu. Te ir eh, regulējums gāzes piegādes drošībai ļoti svarīgs, jo tas tad būtu 176. A panta Lisabons līgumā īstenošana, un tā būtu Tas ir saistīts ar solidaritāti enerģijas krīzes situācijas. Un 2007. gadā bija mans ziņojums par ārējo politiku šai jautājumu un vairums deputātu to atbalstīja. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, lo es lūgtu kolēģiem, kas grib doties ārā un kas pa ceļam vēl te kaut ko aprunājas, lūdzu runājiet ārpus šīs telpas. Ja jūs gribat runāt, lūdzu e, e, pametiet šo telpu un ļaujiet mums turpināt mūsu darbu ar visu cieņu. Šķiet, ka viņi neko nav dzirdējuši. Ja vēl kāds grib iziet, tad lūdzu izejiet. Lūdzu. Atstājiet šo telpu, saka priekšsēdētājs. Lielas paldies, jā, lūdzu, turpiniet. Paldies! Tad ļaujiet man sacīt, saka runātais, ka šis atzinums ir saistīts ar 2007. gada ziņojumu, un ierosinājumi bija ļoti konstruktīvi, es par tiem esmu pateicīgs. Un eh, tādā veidā ļoti lielā mērā tika papildināts sākotnējais projekts. Īpaši attiec tas uz, uz Bošu kunga 11. grozījumu. Sloboda. Eh, svarīgais grozījums otrajā un eh, ceturtajā grozījumā. Landsberga kunga un Kovačeva kunga ierosinājumi 9. un 21. grozīmā. Un te pavisam ir 11 kompromisa grozīmi. Kompromisa grozīmi no manas kundzes. Tātad eh, pirmajā es iekļauju Bazēsku priekšlikumu, otrajā, trešajā Svobodas, ceturtajā Kovačeva kunga priekšlikumu, piektajā Bazēsku kundze, sestajā Broka kunga, 7. Kovačeva kunga priekšlikumu, 8. Prēdes kunga ierosinājumu, 9. Rīvena Radulēra, 10. Lansberga kunga priekšlikumu un 11. Lansberga Svoboda un Broka kunga priekšlikumu. Tātad tie bija priekšlikumi, kas manā skatījumā bija ļoti vērtīgi, un tos tātad es iekļāvu savā atzinumā. Un uh, Rieras Madurēla kundzes ierosinātie priekšlikumi ienāca pārāk vēl. Es pateicos viņai par to, taču mm, tos es saņēmu tikai vakar vakarā, un ņemot vērā tos grozījumus, kas jau tika sagatavoti, nebija ieņi, iespējams tos uh, iekļaut. <clears throat> Tādā veidā arī mēs samazinājām šī atzinuma ambīcijas un arī, lai, tie, lai šie ierosinājumi nepārklātos ar direktīvu prasībām. Un tādā veidā mēs arī paturējām 2007. gada ziņojumu oriģinālo versiju lielā mērā. Un tas arī viss. Paldies! Paldies, saka Albertīnī kungs, paldies referentam. Pan Bālina kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Visi atceras šo gāzes krīzi, ar kur saskārās Austruma Eiropa. Tika sagrauta uh, ne tikai Eiropas Savienības austrumu dalībvalsts stabilitāte, bet arī pašas Eiropas Savienības stabilitāte šai ziņā. Un mēs gribam izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē. Un, un šis uh, ziņojums un atziņums un arī kompromisa uh, priekšlikumi skaidri parāda, kur ir nacionālās atbildības joma un kur, kur ir eh, Eiropas Savienības atbildības joma. Un Alde grupa izstrādās ļoti konkrētu priekšlikumu saņā. Šimaski kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu ēnu referents šajā jautājumā, un es uzskatu, ka šis atzinums ir ļoti svarīgs. Mums e, jāpieņem šis rezolūcijas projekts. Šis teksts ir dzimis no ļoti sarežģītas situācijas, un e, līdz ar to mums ir šeit jāprecizē Eiropas Savienības parlamenta deputātu un arī Eiropas komisijas loma šai ziņā, un jo īpaši arī saistībā ar gāzes piegādes nodrošinājumu jautājumu saistībā ar trešajām valstīm. Šis atziņums uzskatāms par uh, neatbilstoši Lisabonas līguma prasībām, un mēs atbalstām Šaravolska ierosinājumu. Lūdzu vārds uz divām minūtēm Ravadiela kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribu atgādināt, ka šī ir pirmā reize, ka mēs šo atzinumu varam apspriest. Un tā, man gribētos, ka mums būtu piešķirs vairāk laika, lai paustu savu mūsu grupas nostāju šajā jautājumā. Tātad es pievērsīšos konkrētajiem jautājumiem, kuros mēs nepiekrīsītu. Vispirms Eiropas pārstāvju lomu kon konfliktos un tad šī klauzula par trešām valstīm. Mēs nepiekrītam eh, šo, augstā, šo augstam pārstāvim piešķirto lomu, jo Eiropas Savienībai te būtu jārunā vienā balstī un nav jēgas, ja mums te būtu iekšējā atbildība enerģētikas komisāram un tad ārēja atbildība augstiem pārstāvim. Un Lisabonas līgums pirmo reizi dod politisku spēku šajās enerģētikas jautājumos, un tas saistīts ar kopienas um, kompetenci. Un vēl es gribētu jums atgādināt, ka tad, kad uh, bija pēdējais, uh, pēdējā krīze starp Krieviju un Ukrainu, ārkārtas situācijas risinājums bija saistīts ar diplomātiskajiem pasākumiem, taču te bija arī ļoti liela nozīme iekšējai solidaritātei Eiropas Savienības dalībvalsts starpā. Un otrkārt, runājot par šo trešo valstu klauzulu, Eiropas parlaments iestājās par šo klauzulu sarunās uh, par uh, iekšējā tirgus trešo pakotni. Un tad tādā veidā mēs aizstāvētu kopienas intereses vienā mēs runātu vienā balsī. Dalībvalsts, kas ir atkarīgas no Krievijas gāzes piegādes, vēlējās šo klauzulu pārvērst par uzbrukumu Krievijai. Bet iekšējā tirgus noteikumi paredz, ka, ka šie jautājumi tiek risināti kopīgi un kopiena var arī um, izteikt savu viedokli saistībā ar investīcijām trešajā valstī. Priekšstādātājs, jūs lielā mērā pārkāpāt uh, jums atvēlēto laiku, bet ļaujiet man turpināt, saka Riera Madurela kundze. Vakar Mēs saņēmām grozījumu, kas patiesībā nav jauns, tas vienkārši saliek kopā vairākas priekšlikums, tas varētu būt iespējamais e, kompromiss grozījums, bet katrā ziņā mēs balsosim pret to. Broka kungs lūdzu uz divām minūtēm. Priekšsēdētā es runāšu īsāk. Es gribētu tāds partijas politiskās grupas vārdā pateikt, ka mēs Sarieža Vaiska kunga ziņojumu un grozījums atbalstām. Tā kā manuprāt, eh, tas viss ir līdzsvaroti arī attiecībā uz kompetencēm komisijā. Mēs redzam, ka ir eh, notimnāta arī enerģijas hārta, kur Klintonas kundze ir līdzdalīga saruna partnere un no komisijas viedokļa arī komisijas eh, vicepriekšsēdētāja. Es domāju, ka tas nav pretrunā kopienas metodē, kas uh, es pilnībā piekrītu šeit iepriekšējiem runātājiem. To vajadzētu visu stiprināt un iekšējo likumdošanu tam pieskaņot kopienas metode šeit nosaka noregulējumu, un tas ir padarījis pējam arī vairākumu principu. Paldies! Bene, la parola conclusiva al relatore Sēļus Vosk. Paldies, noslēgumā ir vārds eh, referendam Sēļus Voska kungam. Of what was, uh said by the by Paldies. support for the Paldies, ja es pareizi saprotu šeit izskanējušos viedokļus, tad būtībā mans atbalsts, eh, mans atzinums tiek atbalt, atbalstīts, izmanto, izņemot 63. grozījumu no sociālajās puses, tātad es jums pateicos par atbalstu. Man komentāri par šo 63. grozījumu ir šādi. ka visi tātad pieprasa, lai valsts, lai Eiropa runātu vienā balsī, tad, kad vai te ir eh, runa, jautājums ir par to, vai te ir runa par enerģetikas komisāru vai ar augstākā pārstāvi kompetenci, tad eh, šeit patiesībā ļoti skaidrā tainojas jau 2007. gada ziņojumā paustā nostāja Mēs gribam, lai šeit uh, tiktu izmantota kopīgā politika plašākā mērogā. Taču te nav runa tikai par enerģetikas politiku, bet arī par ārējo attiecību politiku. Un to arī atzina mūsu parlaments, iekļaujot šeit uh, rūpniecības komitejas atzinam. Un tāpēc es nezinu, kā šo situāciju īsti risināt. Runājot par eh, trešajām valstīm, par šo klauzulu, par tām, mm, direktīvā nav, nekā runa, nav nekādas runas par eh, investīciju pārbaudi. Un es nezinu, kāpēc mēs īsti negribam piekrist šādu veidu noteikumiem šajā atzinumā. Nu, tā tad eh, mums ir nesaskaņojumi par 63. grozījumu, bet par pārējo tad mēs varam paraudzīties uz rīt. Liels paldies, priekšsēdētāji saka. Man šķiet, ka mēs esam pabeiguši ar to arī ar šo darba kārtības punktu. Mums būs eh, cita sanāks, mēs atsāksim darbu, biroja darbu. Eh,